kungi! Labrīt! Vēlējos jūs, jums padot labu rītu. Domāju, ka visi esat prieka pilni atkal redzēt cits citu. Un es saprotu, ka jūs esat priecīgi, ka ir beigušās garās brīvdienas, eh, kur laikā tā īsti nav ko darīt, un ka mēs beidzot atkal varam tikties, runāt par svarīgām lietām. Un uh, jāņem vērā ka Eiropas politika varbūt avīzēs netiek pārāk slavēta, bet mums līdz ar to ir jādarbojas vēl jo intensīvāk, mums ir jākonsultējas, mums ir uh, kaut kas jādara, cilvēki jautā, ko mēs šeit Eiropā īsti darām un vai tas viņiem nāk par labu. Un es domāju, ka šis ir izcils uh, uh, ka šie ir izcili panākumi, izcilas iespējas, ko mēs varam izmantot, pierādot pilsoņiem, ka Eiropa nāk par labu. E, sākumā vēlējos pavaicāt, vai kolēģim ir kādas piezīmes par darba kārtību. Ja nē, tad e, pāriešu pie otrā punkta. Priekšsēdētāja paziņojuma man ir tikai viens paziņojums, un tas attiecas uz visiem kolēģiem, bet it sevišķi uz koordinatoriem. Šodien viņi netikās. Bija uh, prasība no komisijas ka mēs varētu braukt uz Korfu ar mazu grupu, runājot par satelītu palaišanu. Mēs lēmām priekšsēdētāju konferencē un eh, vakardien mēs eh, no priekšsēdētāja konferences saņēmām paziņojumu, ka varam doties uz Korfu, bet tikai viens no mums. Nu jā, ir ļoti skaisti, ka, ka Šāda atļauja ir saņemta, bet tikai viens delegāts var uz turien doties. Bet gribēju pateikt, kādēļ priekšsēdētā konferencē vispār jālēmi, cik daudz cilvēki e, dosies uz turien. Es īsti nesaprotu, tas ir tā mīklaini, miglā tīts, kā tad tiek izmantots mūsu budžets. Es īsti visu līdz galam nesaprotu, e, nesapratu šo lēmumu pietiekam labi. Nu, protams, mēs tagad negribam uh, strīdēties par šo piņķerīgo procedūru bet tuvāko dienu laikā mums ir jāvienojas, kurš tad būs tas izredzētais, kas lidos uz Korfu. Tādēļ būtu ļoti jauki, ja jūs paši savās delegācijās apspriestos, lai mēs jau saulaicīgi varētu uh, šo cilvēku informēt, jo, protams, ir uh, jārezervē lidmašīna biļetes, uh, viesnīca un tā tālāk. Tādēļ būtu ļoti pateicīgs, ja tas pārāk nevilktos garumā. Tas ir jāatzīmē protokolā, un vēl vajadzētu noskaidrot, vai patiešām priekšsēdētāja konference ir pilntiesīga lemt, kā mēs partijā izmantojam savu budžetu. Nu, tas man ir pilnīgi jauns kaut kas. Trešais darba kārtības punkts. Energoefektivitāte direktīvas 2004 svītra 8 un 2006-32 atcelšana. Mēs vēlējāmies šodien runāt nevien par šo konkrēto ziņojumu, bet vēlējāmies arī apspriesties par likumdošanas aktiem un tie kolēģi, kas varbūt eh, nesen ir ievēlēti parlamentā, to nezin, bet mums bija ļoti lieli strīdi par eh, ietekmes izvērtējumu, vai ietekmes izvērtējumi ir pietiekami labi, vai tie ir jāņem vērā, vai tie ir tādi uzticami dati. Uh, Un, protams, mēs nākotnē vēlamies uh, savus uzdevumus pildīt pēc iespējas labāk. Vai šis ietekmes izvērtējuma princips vispār ir atbilstīgs? Protams, mums ir jānonāk pie kaut kādiem rezultātiem, bet ja analīze pašā sākumā ir aplama, tad gūtie rezultāti arī ir apšaubāmi. Vēlēs mūsu vidū sveikt Paulu Hudsonu, kas. Um, un, un... Kas ir enerģētikas ģenerāldirekcijas priekšsēdētājs? Viņš pastāstīs par ietekmes izvērtējumu. Uh, un pēc tam došu vārdu Turmes kungam, referentam. Tas, protams, ir tā iegājies, ka pirmais izsakās referents. Došu arī kolēģiem vārdu, lai viņi varētu paust savus viedokļus, uzdot jautājumus. Mums šodien uh, ir nedaudz vairāk laika, lai apspriestos un. Protams, šī ir lieliski iespēja tā intensīvāk, pamatīgāk apspriesties par šo jautājumu. Tātad, uh, Nu, nav jēgas te izplūst garās runās, tādēļ došu vārdu Hudsonu kungam, lai viņš mūs iepazīstinātu ar ieteikumus izvērtējumu lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visiem! Es eh, gribēju nedaudz sīkāk paskatīt par šo priekšlikumu. Un pēc tam es gribētu paskaidrot ietekmes izvērtējumu un arī skaidrot, kas tur ir rakstīts un kur mēs virzamies. Mēs atbalstam Roila kunga viedokli, ka šajās dienās ir ļoti svarīgi iesaistīt arī mūsu iedzīvotājs un arī parādīt tos ieguvums no Eiropas projekta. Un viens no tādiem efektīvākiem veidiem ir parādīt, kādā veidā iedzīvotāji vārtu, varētu samazināt eh, savus elektrības un enerģijas rēķins, un tad būtu praktisks ieguvums. Tātad ir priekšlikums. Mums ir priekšlikums direktīvai par energoefektivitāti. Mēs sekojam mūsu uh, mērķim eh, ietaupīt 20% eh, energoresursu līdz 20. gadam. Eh, droši vien jūs arī zināsiet, ka mēs pagaidām neesam īsti uzņēmuši tempu. Mēs strādājam tā, ka varētu prognozēt tikai 10% ietaupījumu parlamentā, un arī padomē ir notikušas ļoti nozīmīgas diskusijas par to, kā atrisināt šo problēmu. Lielākā daļa šīs diskusijas ir fokusējusies uz to, vai ir nepieciešams noteikt nacionālos mm, saistošos mērķus, kā tas ir atjaunojumu resursu joma. Eh, tādu atbalstu pauda arī Bensona ziņojumā, ko apstiprināja pieņēma parlaments. No otras puses ir arī dalībvalstis, kas ir paudušas pilnīgi pretēju doma. Un tagad mēs esam piedāvājuši direktīvas projektu, un mēs šajā projektā piedāvājam tādu div, divpakāpju pieju. Šajā priekšlikumā ir vesela rinda saistošu pasākumu, nevis mērķu, bet pasākumu. Un saskaņā ar mūsu izvērtējumu un mūsu analīzi e, šie pasākumi palīdzēs mums panākt šo 20% nospraustu mērķu ietaupījumiem e, ja mēs nesasniegsim pusi no šī rezultāta 14. gadā, tad iestāsies otrā fāze, un tad komisija nāks lielā priekšlikuma par saistošajiem mērķiem. Kādi ir šie saistošie pasākumi? Šeit ir ietverti visi ekonomikas sektori. Mums ir priekšlikumi gan valsts sektoram, valsts sektoram būtu jāspēlē vadošā loma, vajadzētu atjaunot ēkas, publiskās ēkas. Uh, Un eh, runājot par valsts iepirkumu, vajadzētu iepirkt tikai energoefektīvas pakalpojumus un preces. Tas ir 4. un 5. punktā mūsu priekšlikuma. Un tad ir eh, pantā. Un tad vēl ir 6. Eh, pants, un tur energoresursu piegādātajiem arī vajadzētu nodrošināt to, ka energoresursi tiek taupīti arī patērētāja gala, vai arī dalībvalsts var nākt lajā ar saviem priekšlikumiem, kas nonāktu, novest pie tā paša, tātad patērētāji taupītu. Tālāk ir pants numur 8, tas arī ļoti spēcīgs pants, un šajā 8. pantā ir pieprasīts maziem uzņēmumiem un arī patērētājiem saņemt tātad labāku, detalizētāku informāciju par to, kā uzskaitīt savu enerģētiku, enerģētiskos resursus. Un tad visbeidzot ir desmitais pants, un desmitajā pāntā ir runāts par piegādātāju ekonomiju, par eh, kombinēto tātad siltuma un elektrības piegādi, tādā veidā, lai panāktu ietaupījumu arī piegādātāju pusē. Bet eh, es domāju, ja jūs fokusēsieties uz šiem uh, obligātiem saistošajiem pasākumiem, tad jūs labāk sapratīsiet šīs paketes pasākumu kopējo ietekmi. Tad, par ko mēs rakstām ietekmes izvērtējumā? Vispirms mēs apstiprinām eh, to analīzi, to domu, kuru mm, paudi jau no sākuma. Vispirms mēs nevaram panākt, vai nevarēsim panākt attiecīgo samazinājumu. Eh, ja mēs eh, tātad rīkosimies tā tālāk, tad mēs mm, varētu tikai 16, 17 tūkstošus dabūt, bet mums vajadzētu 15. 1500 saņemt, tātad 1600, 1700, bet ir nepieciešams 1500. Nu, otrkārt, mēs piedāvājam ne tikai šos pasākumus, par kuriem es stāstīju, bet arī piedāvājam tādas tādu politisku reakciju, kas varētu arī palīdzēt sakārtot šo problēmu, kas varētu palīdzēt mums sekt šo, šo, šo um, starpību, kas joprojām šķir mūsu līdz 20% mērķim. Es uh, negribētu stāstīt par visu, bet te ir ļoti detalizēta analīze, ietekmes izvērtējuma dokumentā viss ir ļoti cīki izklāstīts. Uh, Tālāk, trešā doma. Mēs piedāvājam dažādas alternatīvas, un katrai alternatīvai mēs izanalizējam visas iespējamās ietekmes. Mēs stāstam par modeļiem, tātad arī Primes uh, modeli mēs arī izmantojam. Tas noteikti jums būs zināms, un runājot par, par šo ēku jautājumu, tad mums ir arī izmantots tās augtais bīmu modelis. Mēs arī ņemam vērā IKP, patēriņa, importa eksporta, patērētāju cenu, arī emisiju aspektus, eh, siltumnīca efektu izraisošo, un mēs eh, arī ETS schēmu ņemam vērā un nodarbinātības rādītājs. Tātad katrā alternatīvā mums tālāk seko ļoti detalizēts ietekmes izvērtējums. Uh, Un tad, pamatoties uz šo izvērtējumu, mēs identificējam tās alternatīvas, kas mūsuprāt ir pašas efektīvākās kas palīdzētu mums vislabāk risināt šo problēmu. Mēs eh, saliekam kopā visas alternatīvas, saliekam kopā visas ietekmes un nonākam pie kopējās ietekmes. Šāda sumārās ietekmes noteikšana ir ļoti sarežģīts uzdevums, tāpēc, ka ļoti daudz energo taupības pasākumi pārklājas. Eh, ir varbūt kāds pasākums, eh, kas ir fokusēts uz publiskām ēkām, tas pārklājas arī ar pasākumiem, kas attiecas uz piegādātāju, um, taupības pasākumiem vai arī patērētāju ekonomiju, bet mēs ņemam vērā visus šos aspektus, modelējot, mēs aprēķinām visu ietekmes paketi, un tad skatāmies, vai mēs virzamies 20% virzienā, vai mēs virzamies, jā, tiešām mēs virzamies, cik tālu mēs pietuvosimies, tas ir atkarīgs no mūsu pieņēmumiem, arī no mūsu darbu ar patērētāju apziņu, bet pat pie pašiem konservatīviem aprēķiniem mēs varētu visus pasākums apkopojot pietuvoties 20% mērķi. Tad um, šajā ietekmes izvērtējumā mēs rakstam, kur, kur mēs ņemsim šo ietaupījumu. 40 no piegādātājiem, 60 no pieprasījuma. 40% uh, nāks no efektīvākas uh, ģenerācijas un 60% nāks no no izmaiņām tieši piegādātāju pusē, lai piegādātāji, kas piegādā šos resursus, eh, strādātu mm, e, efektīvāk, taupīgāk. Mēs eh, skatāmies uz ekonomisko ietekmi, mēs identificējam arī nelielu tādu pozitīvu ietekmi uz iekšzemes koproduktu, un mēs arī konstatējam tādu pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību. Un šeit uh, ir svarīgi šajā ekonomiskajā laikā uh, tomēr eh, runāt par kaut tādu, kas palīdzētu izvest mūs no grūtībām, un šajā priekšlikumā ir šī nianse. Eh, tātad mājasēmniecība ienākums eh, ietekme 20. gadā būs diezgan neitrāla, tālāk atkarībā no metodas varētu būt arī tāds vispārīgs efekts uz mājasemniecībām, un tas būtu jāņem vērā ar nacionālos īstenošanas pasākumus. Un, ja mēs analizējam sīkāk šo pozitīvo ekonomisko ietekmi, tad eh, lielākā daļa tautsemniecības nozaru saņems ieguvumus, tāpēc, ka rezultātā samazinās eh, enerģētiskos rēķins, eh, būs arī samazinājums ekonomiskā aktivitātē piegādātāju pusē, bet te ir arī pamatot iemesli, kāpēc piegādātāju pasākumi šādi izpaudīsies. Mēs ņemam vērā to, ka pasākumi sākumā būs saistīti ar noteiktām izmaksām, tomēr ilgtermiņa no diviem, desmit, pēc diviem, desmit, piecpadsmit gadiem ilgtermiņā būs iespējams atgūt atpakaļ šo sākotnējo ieguldījumu. Un mēs arī skatāmies un analizējam šos ieguvumus, kas parādīsies īsākajā laika mm, horizontā. Un visbeidzot, eh, es pabeigšu tātad savu ļoti īso prezentāciju, pēc tam atbildēšu uz jautājumiem. Uh, Tad svarīgs aspekts ir, kādā veidā šis priekšlikums miedarbosies ar jau eksistējušiem kopienas likumdošanas aktiem, kādā veidā tas eh, miedarbosies ar emisijas tirdzniecības schēmu, un mēs eh, izmantojam abus vai divus modeļus, lai izvērtētu šo sistēmu, eh, izmantojot divus modeļus, nonācam pie dažādiem rezultātiem saskaņā ar vienu modeli, bet es pirms, kad pateikšu, ka abi modeļi tātad noved pie secinājuma, ka visu šo politiku komplekta īstenošana, plus pie tā visa, kas mums jau tagad ir noteikti, novedīs pie tā, ka siltumnīca efektu gā, izraisošas gāzes izmeši tiks samazināti. Te nebūs tā, ka vienkārši tiks pārbīdīta šo gāzu emisiju e, tātad kalkulēšana no viena sektora uz otru būs kopīgais samazinājums. Un vienā modelī ir arī secināts, ka būs ļoti liela negatīva ietekme uz ETS cenu, kas nokritīs pat līdz nulli. E, tad, tad šajā modelī siltumnīcas gāzu izmešu ietaupījums būs relatīvi mazs. Un mēs e, šajā otrajā variantā tad būs ietekme uz ETS cenu tik ļoti neliela, bet atkal būs lielāka ietekme uz siltumnīca efekta gāzu emisiju samazinājumu. E, Tātad šeit ir zināma nenoteiktība, izmantojot šos modeļus. Tāpēc direktīvas projektā mēs e, piedāvājam turpināt sekot tam, kas notiek ar šiem jautājumiem, respektīvi to, saistīt to ar direktīvas pārskatu procesu. E, līdz e, ar to es gribētu beigt savu, savu ievadrunu. Mums ir apmēram 1400 lapas puses šie ietekmes izvērtējumā, kas stiprina un tātad skaidro mūsu secinājumus. Lielas paldies! ka īstenībā varētu vēl stāstīt un stāstīt, kāds ir pamats šim lēmumam. Un, ja jūs vēlētos, mēs jums dotu labprāt vēl laiku. Pirmais izteiksies Klauds Tormēs, jo viņš ir referents lūdzu. Äh, paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, es uzdošu trīs jautājumus. Ja es pareizi sapratu jūsu ietekmes novērtējumu, tad eh, te ir runa par apmēram 12 tūkstoši 200 miljoniem tonu. 200 miljoniem tonu sastais pants ir pienākums enerģijas nodrošinātāju uzņēmumiem Un uh, tur jūs uh, to salīdzināt, uh, novērtējat par 110-120 miljoniem tonu enerģijas ekvivalentu. Tā būtībā tie ir lieli tādi posmi un pārējais ir 30-40 tonnas. Vai tas 110-120 miljonu tonu iekļauj arī sesto, devīto 6.9. pantu, kā man sacīja, tad, kad pirmdien tikās eh, enerģijas, enerģetikas pārstāvi, un viņi savukārt uzskatīja, ka šeit 6.9 nav iekšā šai pienākumā. Vai jūs varētu paskaidrot, ko tas īsti nozīmētu, ja šajā direktīvas virzībā netiktu iekļauts šis aspekts? Otrakārt, vakar komisija nāca klajā ar dokumentu, kas ir svarīgs. Tas ir mūsu ārējās politikas koordinācijas dokuments. Un šis eh, tiesību akts attiecībā uz to, vai jums ir kādi skaitļi, vai mēs varam panākt eh, efektivitāti no 10%, kas pastāv šodienas 20%. Kā tas ietekmēs eh, Eiropas enerģētisko atkarību un eh, maksājumu balansu? Kādi ir jūsu skaitļi, cik uh, daudz biljonu apmērā mēs uh, varēsim ne, nesūtīt Eiropas ekonomiku ārpus tās, bet radīt šeit uz vietas to, kas mums vajadzīgs. Un treškārt, mēs piedzīvojam grūtus laikus attiecībā uz valsts finansēm. Un tāpēc vēl viens jautājums, ko gribēju ar jums apspriest, ir šāds. Kur mēs radīsim iespējas piesaistīt privāto kapitālu? Abos gadījumos te būtībā ir eh, iepriekšējas investīcijas, tātad jums ir jāatjauno ēka vai jums ir eh, <clears throat> jāatjauno uh, motors un nu, tad tikai ieguvums jūs gūsiet pēc tam. Mani pārsteidz tas, ka ASV ESCO enerģijas ietaupījumu tirgus ir daudz plašāks daudz eh, vairāk ietaupt nekā Eiropā. Tad, ko šī uzņēmuma dara? Viņi vispirms investē, tad viņi noslēdz līgumu ar uzņēmumu īpašnieku nu, un tad par to, kā viņi sadalīs ieguvumus. Vai jums ir uh, skaitļi par ESCO tirgu ASV un ESCO tirgu Eiropā? Un vai jūs esat paredzējuši arī pasākums, kā šo ESCO tirgu Eiropas Savienībā padarīt dzīvīgāku? Paldies! Paldies! Varbūt, ka mēs varētu apkopot kāds divus, trīs jautājumus un pēc tam Hudson kungs atbildētu. Tā tad būs pārāk sarežģīti, ja mēs uh, dosim vārdu Hudson kungam pēc katra jautājuma uzdevēja. Tagad uzdos uh, jautājums ēnu referenti. Pīperkungs pirmais. Um, Vai es varēšu vēl pēc tam uzdot jautājumu, vaicā Pīperkungs? Jo īstenībā man ir 3-4 jautājumi. Pirmajā eh, jautājuma kārtā, pirmajā mm, diskusija kārtā. Aprēķināšanas metodas, ar kurām jūs mūs iepazīstinājāt, ir ļoti iespaidīgas. Bet, ja mēs mēģinām aiz šiem skaitļiem eh, saskatīt kaut kādus konkrētus zinātniskus pamatojumus, modeļus, aprēķinus, tad īstenībā ir jāsāk šaubīties. Jūs runājat eh, par Primes modeli. Īstenībā pēdējo laikā to ir ļoti spēcīgi kritizējuši tieši izmantotās metodikas dēļ. Vēlējos pavaicāt, vai komisijas rīcībā nu diena nav pilnīgi neviena cita modeļa, lai veiktu attiecīgos aprēķinus un darītu to caurskatāmā veidā. Otrs jautājums. Ja jūs vēlaties līdz 2020. gadam prognozēt primāro enerģijas patēriņu, nu īstenībā metodika man nav īsti saprotama, kā jūs nonācāt pie šiem skaitļiem, bet ja jūs šos aprēķinus aplēses veicāt, no kura brīža tad eh, tiks ņemti vērā energo ietaupījumi, kādas eh, ir šīs proporcijas, uz kādu gadu jūs atsaucaties, ja jūs veicat aprēķinus līdz pat 2020. gadam? Vai jūs pamatojaties uz 2007, 8, 9 gada rādītājiem? Šajās papīros es to neredzu. Un, protams, mums ir jārunā arī par uh, aizsardzību. Par prēmas modeli, protams, es vēl varētu teikt ļoti daudz. Tālāk, trešais jautājums. Ja nu mēs uh, nesasniegsim nospraustos mērķus, jūs vēlties, lai dalību valstīs būtu kaut kādi uzkrājumi un lai 2016. gadā dalību valsts tomēr um, varētu sasniegt zināms panākums. Nu, ņemsim kā piemēru Vāciju. Vācijā ir izveidots uh, energoefektivitātes plāns un Vācija savus energoefektivitāti vēlas uh, palielināt par 330 reizēm. 330 reizēm. Hudson kungs. Lūdzu, piedāvājiet mums uh, kādu valsti, kura ir uh, sasniegusi vislabākos panākums. Tātad 2016. gadam mēs vēlamies redzēt labākos rezultātus un sliktākos. Nu, mēs negribam te vienu valstu pretnostatīt otrai, bet vienkārši redzēt konkrētas skaidrs. Un tad es vēlējos dzirdēt konkrētu, precīzu pamatojumu, kā jūs esat nonācis pie skaitļiem 1,5% eh, attiecībā uz valsts, kas uzrādīs vislabākos rādītājus, un 1% uz, attiecībā uz tādu valsti, kā ir klājies švakāk. Un Mēs taču nevaram eh, pret visām dalību valstīm attiekties vienādi un visas eh, mērīt pēc pilnīgi viens olekts. Uh, Hatsonkungs, jums ir jāpaskaidro tuvāk. Ceturtais jautājums. Protams, jārunā arī par subsidiaritāti, bet varbūt eh, šoreiz to pietaupīšu eh, otrajai diskusiju kārtai. Tā tad politika, politiskās vadlīnijas. Jūs teicāt, ka enerģijas uh, apgrozījumu samazinot par 1,5% katru gadu, uh, varot eh, sasniegt vairāk nekā ar dažādiem tirgus stimuliem. Bet tās valstis, tādas kā Vācija, kas ir tālu pavirzījušās energoefektivitātes jomā, ir spējušas eh, sasniegt vairāk tieši pateicoties tirgumu, eh, pat trīsreiz vairāk nekā paredzēts. Un uh, Ko jūs esat paredzējis, kā jūs varat šos eh, tirgus instrumentus labāk izmantot? Šeit ir ļoti daudz priekšlikumu. Paldies, eh, Rēras Madurela kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos eh, pateikties manas politiskās grupas vārdā komisijas pārstāvim, ka viņš ir ieradies pie mums. Paldies jums par šo uzstāšanos. Protams, mēs varēsim vēl diskutēt par to, ko jūs mums pastāstījāt. Es, protams, arī ļoti uzmanīgi iepazīšos ar pētījumu rezultātiem, bet tagad varbūt daži tādi problemātiski jautājumi, ņemot vērā jūsu priekšlikumu raksturu. Mūsu politiskā grupa vienmēr ir atbalstījusi saistošu mērķu noteikšanu. Bet kā tiek aprēķināts šīs procentu likmes? Iepriekšējais runātais Pīper kungs jau teica, ka vajadzētu noteikt tādus mērķus, kas ir paprātām visām dalību valstīm. Tātad ir jābūt eh, visiem pieņemamām metodēm. Eiropas Savienībā prime modelis tiek izmantots visbiežāk. Visi par to jau izteicās, bet vēlējos pievienoties tiem kolēģiem, kas teica, ka ir jāizmeklē arī uh, citi rādītāji, piemēram, energointensitāte un ņemsim vērā arī energoefektivitātes attīstību gadu gaitā. Un uh, jāparunā arī par energo pakalpojumu direktīvu. Es gribēju nu dienu zināt, ko komisija par to visu domā. Uh, Un otrs jautājums. Jā, jā, es eh, priekšsēdētāju kungs ņemšu vērā jūsu um, izvirzītās prasības, tātad ne, neizteikšos eh, pārāk gari. Runājot par uh, valsts ēkām, par sabiedriskajām ēkām, īstenībā noteiktais termiņš jau tepat vien ir pie durvīm. Uh, Un līdz 2014. gada 1. janvārim šīm ēkām ir jābūt sanētām, jābūt energoefektīvākām, un Protams, ka tās dalība valstis eh, kuru rīcībā nav pietiekami labas administratīvās struktūras, cīnīsies ar lielām grūtībām īstenojot šos mērķus. Un, protams, dalību valstīm būs grūti ievērot noteiktos termiņus, un es vēlējos pavaicāt, vai komisija par to ir domājusi, vai jūs esat ņēmuši vērā to valstu problēmas, kur varbūt teritoriālā pārvaldība nu neizstās tik vienkārši. Paldies! Hols kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es iepazinos ar komisijas priekšlikumu, bet tas īstenībā eh, neatspoguļo to, cik bēdīgā situācijā mēs atrodamies, ņemot vērā ekonomisko krīzi. Un mums ir jāuzlabo savu globālā konkurētspēja. Un dalību valstīm, protams, jātiek atbalstītām, eh, ietaupot uh, uz dažādām eh, efektīvākām energoinfrastruktūrām. Mums ir jāsaprot, ka ir jābūt eh, eh, šiem 20% ietaupījumiem un ka ir jābūt arī energoefektivitātei. Bet ko tad komisija ir izdarījusi, ņemot vērā arī no dalību valstu puses izdarīto politisko spiedienu? Man šķiet, ka šis priekšlikums nav pietiekami ambiciozs. Un Atceramies energo pakalpojumu direktīvu. Mēs nevaram pie tās vairs atgriezties, iet pa iemītajām pēdām, jo tā nebija pietiekama ambicioza. Vai jūs man varētu piekrist, ka tas ceļš, pa kuru tagad soļojam, ņemot vērā ekonomiskās krīzes slogu, īstenībā mums, eh, mēs vairs nedrīkstam eh, šajā ceļā apstāties, mums ir jāiet taisni, jāvirzās uz eh, nosprosto mērķi, nedrīkst būt atkāpju un kavēšanās. Bet, protams, dalību valstu attieksme var mainīties, ja tās sapratīs, ka arī šajā jomā ir iespējams uzlabot ekonomisko konkurētspēju. Tālāk runājot par grafiku. Protams, mēs vēlamies, lai e, šie plāni tiktu realizēti, lai tie nebūtu tikai tādi centieni un cerības. Grafiks tika piedāvāts, komisija piedāvāja izvērtējumu, un, protams, komisijai vajadzēs atgriezties 2014. gadā, lai paziņot par valstu sasniegtajiem panākumiem. Uh, Bet īstenībā komisija tagad mēģina izvairīties no savas atbildības. Un ko darīs nākamā komisija? Jūs runājat par uh, 2016. 2020. gadu. Nu, mēs nevaram tagad vienkārši gaidīt līdz 2020. gadam aizbildinoties ar kaut kādiem abstraktiem mērķiem. Tātad esmu ļoti nobažījusies par šo kalendāru. Uh, jo arī jūsu izvērtējumā nav parādīta tā deksme vai nepieciešamība, ka tas viss ir jādara un jādara pēc iespējas ātrāk. Nav šīs uh, steidzamības. Vai jūs varētu arī pateikt kaut ko par um, Eiropas uh, tīklu operatoriem? ir jāsadarbojas uh, arī tādā starpdisciplinārā veidā. Un ir jāņem vērā, ka šis ir milzīgs darbs un tas ir tāds iespaidīgs projekts. Līdz ar to ir jāparūpējas, lai samazinātu emisiju daudzumu, padomājot arī par vidi. Bet domāju, ka vajadzētu piedāvāt arī kaut kādus priekšlikumus. Nevajag, nepietiek tikai ar jautājumu izpēti. Paldies! Paldies! Fordas kundze vēl pieteicās. Un tad būs izteikušies politisko grupu referenti. Lūdzu, Fordas kundze, paldies, tikai dažas piezīmes. Tāpat kā daudzi citi ēnu referenti, jūs noteikti būsiet saņēmuši Eh, ļoti daudz ēpastus eh, no cilvēkiem, kas arī vēlas izteikties šajā jautājumā, tātad no uzņēmumiem, no nevalstiskajām organizācijām un tā tālāk. Mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk pieņemt šo lēmumu, lai beidzot eh, stātos spēkā konkrēti pasākumi. Es varu piekrist Fionai ka mums ir jāgarantē, lai patiešām varētu garantēt šo energoefektivitāti. Uh, Un jāsaprot, ka 20% būs energo samazināšana, tad, ja nebūs energo ietaupījumi, mums ir jādomā par ietaupījumiem, nevis par samazinājumu automātiski. Uh, Vakardien referents organizēja uzklausīšanu, un tajā mēs uh, dzirdējām daudz vērtīgas informācijas, ko tad īsti dalību valsts ir darījušas, lai paaugstinātu energoefektivitāti. Dalību valstīs ir atšķirīgas uh, ierašas, tradīcijas, un, protams, arī energoefektivitāti panāk savādāk. Piemēram, Itālijā ļoti daudz tika darīts tieši apgaismas jomā, savukārt apvienotajā karalistē tur tika siltinātas ēkas un tā tālāk. Uh, Mēs vēlamies, lai šī direktīva nesasaistītu rokas dalību valstīm, ir sevišķi tām dalību valstīm, kas jau aktīvi iet uz priekšu un kaut ko dara lietas labā, jo tā varbūt ir pārāk um, didaktiska, mēģina noteikt uh, visu, kas ir jādara, bet uh, dalību valsts jau pietiekami braši um, ievies šos mērķus pašas. Un nevajadzētu arī, piemēram, celt ēkas tādās vietās, kur uh, nevar izmantot energoefektivitāti, energoefektivitātes principus, jo, piemēram, mēs nevēlamies tā, tāpat uh, pārpludināt uzņēmumus ar jaunu likumu gūzmu un pēdējās dienās mēs par šiem jautājumiem nu dienas spriežam ļoti aktīvi, un es vēlētos, lai dalību valstu mm, rīcībā būtu pietiekami daudz laika, lai arī mēs paši varētu to pietiekami ilgi apspriest, iesniedzot arī grozījumus, izdarīt tā pamatīgi. Paldies! Uh, Hudson kungs lūdzu atbildē. Paldies priekšsēdētājiem, paldies deputātiem par šiem jautājumiem. Jautājums Durmis kungam. Jā, jums ir taisnība. Sastais pants ir apmēram puse darba lai panāktu to mērķi, ko esam izvirzījuši. Pat tad, ja jūs ņemat vērā to pārklāšanos, ko es jau minēju, jūs nevarat vienkārši dažādi, pieņemt dažādos ietaupījumu pasākumus, tie ir šeit jāiekļauj. Te ir arī uzturēt citu pasākumu devītajā pantā tur ir eh, paredzēts pienākums taupīt enerģiju, un tur arī minēts, ka alternatīva, ka alternatīva tam eh, dalībvalsts var izmantot citus eh, enerģijas taupības pasākums, un šiem pasākumiem ir jāatbilst tām prasībām, kas izvirzas pirmajā pantā. Tātad ambīcijas ir tādas pašas sastajā panta devītajā punktā. Un te, protams, lielā mērā tiks iespaidota atkarība, enerģētiska atkarība, tātad puse no enerģētikas nāc, no, nāks no importa, īpaši dabas gāze, bet arī nafta. Uh, saskaņā ar mūsu aplēsēm par ap, apmēram 80 miljardiem eiro 2020. gadā uh, būs šis ietaupījums sākumā Es, es jau teicu, ka tas ietaupījums būs nozīmīgs. Un tad Turmis kungs arī uzdeva jautājumu par privāto, uh, ka, privātā kapitāla iesaistīšanu. ASV uh, tirgus ir 10 reiz, 20 reiz lielāks nekā Eiropas tirgus. Uh, Vācijā tas ļoti labi izskatās, bet citām dalībvalstīm tas tik labi neizskatās. Situācija tiešām tur ir fantastiska. Viņi iepriekš samaksā par eh, enerģijas ietaupījumu, eh, un tad viņi saņem eh, savu maksājumu no enerģijas ietaupījumu vēlāk. Tas ir ļoti labi risināts, ļoti labi pieredze. ASV vad, vadošo lomu uzņemas valsts Kaut arī tagad uh, šī, šie enerģijas jautājumi arī piesaista uh, privāto sektoru 4. un 5. panktā ir uzsvērts šī nepieciešama piesaistīt uh, privātos, un mēs gaidām, ka tas iesaistīs atmiņas esko tirgu. Piperkungs, mēs tiešām piekrītam ka, tam, ka būtu jāuzlabo veselu virkni modeļu, kas ļauj novērtēt enerģisko efektivitāti. Mums tad ir jāizvirzās ārpus šīs uh, piegādes eh, modeļa, mums ir jāuzdod viņiem šiem uh, piegādātiem jautājums arī par patēriņu. Ja mēs tagad nāktu klajā ar saistošiem mērķiem, tad man šeit pilnīgi stingri būtu jāiestājas par katru modelēšanas uh, mazāko aspektu, jo tad, ja mērķi mēs piesaistām modeļiem, tātad, ja modeļi nosaka to, vai eh, Vācijas vai Spānijas mērķis būtu šāds vai citāds, tad tā būtu problēma. Tāpēc mēs nenākam klējā ar saistošiem mērķiem. Kāpēc tā? Tāpēc, ka mums tiešām ir jāuzlabo uh, tam pamatā esošos modeļus ja 2014. gadā mēs izvirzītu uh, saistošus mērķus, tad, protams, mums būtu jāuzlabo modeļi. Bet šim priekšlikumam mēs ieviesām izmaiņas jau Prime, piesai, Prime modelī, kur ir arī runāts par uh, privāto piesaisti. Un tad mēs arī tad mēs arī izmantojām dažus FRM modeļa aspektus. Tad, ja mēs neesam pietiekoši precīzi, un es jau sacīju, ka te pastāv uh, diezgan liela neskaidrība, tad tomēr mēs attiecinām to uz visu, jo vai mēs sākotnēji jau spēram soļus. Jā, tāpēc, ka mēs pieprasām, lai dalībvalstis pašas izvirza savus mērķus 2020. gadam, ņemot vērā jaunieviestos pasākums. Un tās būs tās dalībvalstis, kas jau sākotnēji rīkojušās. Un tā tad dalībvalstis ņems vērā šos mērķus. Valstis ar augstu potenciālu, protams, izvēlēsies šos mērķus. Un mēs domājam, ka šie kopīgie pasākumi apmēram sniegs 20% ietaupījumu. 2014. gadā mēs atgriezīsimies pie šī priekšlikuma ar saistošiem mērķiem. Jautājums par 1,5% uh, kas parādās sastajā pantā, kā jau sacīja Turmes kungs, tas parāds, ka sastais pants tā tad uh, pieprasa liev, ievērojams ietaupījums. Uh, Mēs secinājām, ka šis ir tas līmenis, kas tika izvirzīts kā mērķis un sasniegts. Iespējams, ka jūs ar sev jautājumu gribētu norādīt uz to, ka dažas dalībvalsts ir ar augstāku potenciālu, pat eh, labi attīstītā ekonomikā un citās atkal bija, citās ir sliktāka situācija. Taču es eh, sagaidu to, ka šī 1,5% šis skaitlis tiešām tuvāko nedēļu laikā tiks plaši apspriests atbildot Modereiras kundzes, Moderēla kundzes jautājumu. Tev arī pieminēt var Pīpera kunga jautājums. Tie jautājumi, uz kuriem jūs norādāt, ir īpaši svarīgi, tad, ja mēs izskatām iespējamos nacionālo mērķu uh, komplektu attīstību ja tas, tas būtu jāņem vērā, ņemot vērā, kā jūs sacījāt, kāda ir, ir tendence un enerģijas efektivitāte. Šajā priekšlikumā, direktīvas priekšlikumā, mēs pieprasām, lai Lalībautis sniedz informē ne tikai par tendencēm e, enerģijas izmantošanā, bet arī enerģijas intensitātei, pa katru nozaru atsevišķi. Tātad te nebūs vienkārši tā, ka uh, Eh, Spānijā transports vairs neizmanto tik daudz enerģijas. Bet būs arī jāpaskaidro, vai tāpēc, ka transporta joma attīstās, vai tāpēc, ka šāda veida transports tagad uh, ir aizstāts ar kādu citu veidu transportu. Un tād mums ir jāzina arī, kāda ir enerģijas intensitāte. Te mums pilnīgi saprotam jūsu as, uh, jūsu domas virzību. Un runājot par siltināšanu, mēs pieprasām, lai uh, sabiedriskās ēkas saņem uh, enerģijas efektivitātes certifikātu. Runājot par uh, mājasemniecībām, tad uh, te tā prasība netiek izvirzīta līdz 2050. gadam. Protams, ka tas nav ne, tā nav nekāda jauna prasība. Uh, ir jānoskaidro, kāda ir eh, sabiedrisko ēgu energoefektivitāte, un tas arī šeit atainojas priekšlikumā Holas kundze. Mēs, protams, piekrītam tam, ka tas vēl jau vairāk ir nepieciešams ekonomiskās krīzes apstākļos Un, protams, nav runa par to, ka mēs eh, ģenerējam elektrību un tad eh, siltu vienkārši izmetam atmosfērā. Nav nekādas jēgas arī privātu personām eh, sildīt savus mājokļus un tad ļaut, ka puse aiziet zudībā. Protams, mums ir pēc iespējas efektīvāk jāizmanto mūsu resursi, lai arī ietaupītu naudu. Ir arī jāatbalsta rūpniecība, lai tā veidotu tirgu eh, efektīvākiem produktiem, vai tas attiektos uz eh, boileriem, vai uz logiem, vai uz citiem um, produktiem. Un tas arī attiec uz to, ko sacīja Turmes kungs, uh, mazināt mūsu atkarību enerģētikas jomā. Un te ir, protams, jāveido saikne Uh, starp privāto un uh, valsts investīcijiem un arī starp uh, sasaistot to ar daudzgad finanšu plānu. Un citi izteicās ne tik daudz par šo ieteikšanas novērtējumu, cik par citiem aspektiem. Jā, šeit ir divi modeļi. Tie sniedz atšķirīgas atbildes. Viens apgalvo, ka problēmas nav, otrs saka, ka problēma ir, tas attiec uz eh, emisiju tirzniecības sistēmu. Protams, eh, mēs nerisināsim problēmu, kura nepastāv. Bet mēs gribam novērot, vai šāda problēma neradīsies nākotnē. Un visbeidzot atbild Fordas kundzei. Mēs mēģinājām pareizi novērtēt nacionālos apstākļus, pielāgotās prasības nacionālajā aspektu apstākļiem. Protams, ka pastāv liels kultūras atšķirības, ēkas ir atšķirīgas, tas, kā cilvēki izmanto enerģijas avots, tas, kā viņi uh, izmanto viņu rīcībā esošo informāciju. Protams, jūs sacījāt, ir daudz eh, labas pieredzes dažādās dalībvalstīs, un mēs, protams, arī to gribam izmantot un harmonizēt, kur vien tas ir nepieciešams. Paldies! Danke sehr. Als nächster. Paldies. Nu jā, ja visi jautājumi netika atbildēti, jums ir jāuzdod papildus jautājumi, bet. Eh, It's your turn. Enčo kungs, lūdzu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu voi mai... Paldies, priekšsēdētāji. Es atkārt... Eh, es neatkārtošu to, ko kolēģis saka. Es tikai pieminēšu vienu aspektu, kas manā skatījumā ir ļoti svarīgs. Es runāju par ēku energoefektivitāti. 44% no enerģijas izmantojuma Eiropas Savienībā ir saistīts ar ēkām un apmēram 90% no siltumnīca efekta izraisošo gāzu emisijām arī ir saistīts ar ākām. Pieminēšu tikai vienu aspektu. Direktīvā ir atsauce uz sabiedriskajām ēkām. Taču sabiedriskās ēkas ir eh, tādas, kur tikai 3% ir, jā, tā sakot, jāremontē. Bet vispār Eiropas Savienībā sabiedrības, eh, sabiedriskās ēkas ir pavisam nelielā skaitā. Vairums ēku ir privātajās rokās. Un ja mēs tiešām vēlamies rīkoties un rast šo ēku uzlabošanas veidu, šo ēku Eh, energoefektivitātes ziņā, tad mums šeit būtu arī jāpiemina privātās ēkas. Katrai dalībvalstī šai ziņā ir uh, savas rakstura īpašības. Piemēram, Rumānijā tas arī atainojas komisijas priekšlikumā. 90% ēku Rumānijā ir to cilvēku īpašumā, kas tajās dzīvo. Uh, Un komisijas priekšlikumā ir minēts, ka siltināšanas izdevumi par šīm ēkām tā tad būtu jāsadala puse uz pusi tie, kas dzīvo un tie, kam pieder. Bet tas nav pamatot Rumānijai, Rumānijai jo 90% ēku tie, kas tajās dzīvo, tiem tās arī pieder. Es nezinu, kā Rumānijas valdība varētu piespiest cilvēks, kas, kam šīs ēkas pieder un kas tajās arī dzīvo, sekt visus izdevumus, ņemot vērā to, ka vidējā auga uh, uh, Rumānijā ir mazāk par 400 eiro un vidējā pensijas mazāk par 150 eiro. Tātad pensionāriem būtu jāsaņem resursi no Eiropas fondiem, aizņēmumi, aizdevumu, lai viņi varētu tad uh, siltināt savas ēkas, lai tās padarītu energoefektivitātes. 44% no enerģijas patēriņa Eiropas Savienībā ir saistīti tieši ar šiem izdevumiem. Paldies! Paldies, Girekungs, lūdzu! Dziękuję bardzo. E, mnie... Lielas paldies! Mani pārsteidz viena lieta. Man nevisai patīk energoefektivitātes jaukšana un enerģijas ietaupīšana. Mēs runājam par divām dažādām lietām. Ietaupīšana ir uz energoefektivitātes pamata. Man šķiet, ka komisija te visu lietu vienkāršo, jo ietaupīšana un energoefektivitāte te tiek uzskatīti par vienu to pašu. Uh, Taču jautājums ir šāds. Kas notiks tāds dalībvalstīs, jo te ir iesaistīti visdažādākie faktori, tehniskie faktori, kas arī jāņem vērā. Un tāpēc mans jautājums, kā jūs definējat energoefektivitāti? Kā komisija definē energoefektivitāti? jo, ja tas pamatojas uz individuālo dalību valstu mm, rādītājiem izaugsmi, tad eh, man šķiet tas nav pamatot. Mēs parakstījām kaut ko trīs reiz desmit. Eh, Energoefektivitāti, piemēram, varētu salīdzināt ar iedzīvotāju skaitu. Piemēram, Polijā mēs par 2,5% mazāk patērēm enerģiju nekā Vācijā, ja mēs paraugāmies uz izaugsmes rādītājiem. Tad mēs sāksim mūsu ekonomisko, tad mēs sāktu uh, šo skatījumu no mazāk attīstītām dalībvalstīm Eiropas Savienībā - Polija, Rumānija un tā tālāk. Uh, Tātad, vai tad tie būtu ietaupījumi attiecībā pret izaugsmi vai tomēr attiecībā pret iedzīvotāju, skai, iedzīvotāju skaitu? Ja mēs runājam attiecībā pret iedzīvotājiem skaitu, tad varētu runāt par ietaupījumu. Taču nominālos rādītājus patiesībā Polijā izpaustos lielāks enerģijas patēriņš. Tātad definīcijas jautājums ļoti svarīgs. Un tagad runājot par primāro enerģiju. Šis termins tiek izmantot visu laiku, primārā enerģija, un tas man tiešām priecē, jo tie būs tiešām enerģijas ietaupījuma avoti, ne tikai samazinājumi. Bet šeit mums ir jāizmanto tehniski pasākumi. Tātad, kā jūs definējat primāro enerģiju? Un visbeidzot, pēdējais jautājums. izējas punkts nebija gluži pareizs manā skatījumā. Mēs pieņēmām klimata pakotni, izmantojot administratīvos ierobežojumus. Mums būtu vajadzējis sākt ar enerģijas ietaupījumiem. Un tāpēc te mans jautājums. Pakotne paredz vairākus gadus, ka tiek izmantots fosilais kurināmais. Būtībā trīs jautājumi no manas puses. Uz tiem es gribētu saņemt atbildi. Paldies. Kolīga von Nistelroja. Van Nistelroja, kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Man ir divas piezīmes. Pirmkārt, mēs runājam par uh, tādām kā divām pakāpēm. Pirmā pakāpe ir tāda, ka dalība valsts piedāvā mums savas programmas un tiek organizēts intensīvs komis, eh, debats starp komisiju un dalību valstīm. Par to pilnīgi nekā nedzirdēju. Vai jūs tagad visu tā tehniski vēlaties? Uh, Eh, sadalīt, izmērīt, skatoties, kādas ir dalību valstu, kāda ir dalību valstu panākumi un ko Eiropas komisija dara, kā tā izvērtē sasniegums, lai pēc tam varētu piedēvēt konkrētu regulējumu. Nu, es neko nedzirdēju šajā saistībā. Otrakārt, kas man nepārliecina? Mēs no Rumānijas kolēģa dzirdējām, ka ir nepieciešams finansējums. Kolēģi, ko mēs darījām? Uh, Mēs noteicām, ka piemēram eh, pārejas laikā eh, ka apmēram 7% no struktūra fondu līdzekļiem pārējais laikā var tikt izmantoti, piemēram, uzlabojot ēku energoefektivitāti. Kas notika Rumānijā? Rumānijā nenotika nekas. Vecās dalība valstis, piemēram, Francija, arī neizmanto šos līdzekļus. Tālāk. Es lasīju, ka energoefektivitāte, piemēram, citās valstīs sasniedz pat 10%, un bez eh, tādām plašām debatām, konsultācijām mēs neko nesasniegsim. Mums ir jāsaprot, kāda ir patiesā situācija un ir jāpadomā arī par tādu pārejas modeli, jo viss jau nenotiks vienā dienā. Tādēļ ir nepieciešams investīcijas. Tagad eh, mēs it kā atduramies pret šo regulējumu sienu. Nu, tas īsti nepārliecina. Paldies. Kolīga Bībā. Weber kungs lūdzu. Euh, euh, es negribētu atkārtot šos svarīgos jautājumus, ko uzdev jau mani kolēģi. Es tikai gribēju izmantot to, ka šeit ir komisijas pārstāvis, gribēju uzdot vienu konkrētu jautājumu, kas attiec uz viedo resursu attīstību. Eh, tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai uzlabotu energoefektivitāti Eiropas Savienībā. Eh, mēs runājam par viedo tīklu attīstība, joprojām eh, šo tīkla attīstība ir tikai sākuma stadija. Un te ir nepieciešama liela savietojamība, ir nepieciešams attiecīgi attīstīt šos viedos tīklus. Diemžēl viss šīs lietas ir tikai tādā pārdomu periodā. Tad, um, komisijai bija mandāts līdz iepriekšējā gada martam organizēt darbu, lai šīs normas tiktu izstrādātas attiecīgi pabeidzot šos darbus līdz 2012. Eh, gada vidu. Un mēs zinām, ka Ķīna grib investēt eh, daudzus miljardus, 270 miljonu eiro līdz 2015. gadam. Tas viss, lai attīstītu attī, attiecīgi savus tīklu. Mēs runājam par 2020. gadu. Ir jau sākts darbs pie šo resursu attīstības centrā Šānhajā. Un tāpēc mums ir interesanti dzirdēt normu definējumu tuvākajā nākotnē, saistot uh, to ar iepriekš minēto jautājumu. Kāds pasākums eh, komisija ir paredzējusi, lai parādītos arī Eiropas Savienībā tādas normas, regulējums, kas būtu saistāms ar starptautiskām normām, lai mēs arī varētu padarīt sevi par konkurētspējīgu, spējīgāko vienību? Rezins kundze. Dámy a pánové, já rovněž nechci opakovat eh, otázky, které položili kolegové. Dámy a kungi, Es varu piekrist kolēģi uzdotajiem jautājumiem, bet vēlējos runāt par kādu vispārīgu uh, jautājumu. Vēlējos pavaicāt, vai komisija ir ņēmusi vērā arī tā saukto Džeksona paradoksu. Es neesmu īpaši gandarīts par man sniegto atbildi. Es varu piekrist Gereka kunga izteikumiem, proti, ka mēs šeit uh, visu jaucam vienā grozā. Mēs nevaram jaukt energoefektivitāti ar ietaupījumiem. Runājot par ietekmes izvērtējumu, vēlējos pateikt, ka mani eh, viss tā nemaz nepārliecināja. Proti, eh, šeit nav ņemti vērā ietaupījumi transporta jomā. Un es gribēju teikt, ka šīs normas izmanto pārāk daudz saistošu, pat tādu uzspiedošu instrumentu. Bet, ja mēs vēlamies piesaistīt kapitālu, mums no šādiem restriktīviem pasākumiem ir jāatsakās, mums ir jāpadomā par draudzīgākiem pasākumiem. Iepazīstoties ar šo likumdošanas projektu, īstenībā esmu nokā, nokaunējies. Tad, ja man ir jāsazinās ar Čehijas uzņēmumiem, uh, tiek pieprasīts, lai katrā uzņēmumā tiktu veikts energo audits. Nu, īstenībā tas jau tiek veikts. Katrā uzņēmumā ir šāda energo audita daļa. Katrs uzņēmums vēlas ietaupīt enerģētiku pilnīgi visās jomās. Tādēļ uzskatu, ka šādi likumdošanas priekšlikumi nav labi un veiksmīgi, un tie nenāks par labu, uh, lai uzlabotu energoefektivitāti. Es paldies par uzmanību. Labi, tad es došu vārdu vēlreiz Hudson kungam, un viņš varētu atbildēt uz uh, jautājumiem, lūdzu. Thank you again, Chair, and thank you. Paldies, paldies visiem deputātiem, kas izteicās. Atbildot Anču kungam, teikšu tā. Jums ir taisnība, kad jūs runājat par šo jautājumu, proti ēks vispār pēc 2020. gada, teiksim, 2050. gadā, ja mēs gribētu panākt vai pietuvināties mūsu mērķiem, mums noteikti ir jāstiprina šie ēku renovācijas darbi, lai visur privātā un publiskā sektorā notiktu plaša energoefektivitātes uzlabošana tieši ēkās. Un attiecīgi jums ir taisnība, kā runāt ar cilvēkiem par to, ka ir nepieciešams atjaunot mājas, uzlabot eh, tās ēkas eh, šādā ziņā. Eh, tiešām mēs atrodamies demokrātiskā procesā, mums ļoti grūti kaut ko diktēt cilvēkiem, lai viņi dara to tieši tā, kādā veidā mēs to plānojam risināt. Uh, Mums jau tagad ir energoefektivitātes, ēku energoefektivitātes direktīva. Tur ir rakstīts, ka atjaunojot ēkas ir nepieciešams atjaunot, renovēt tās, ievērojot energoefektivitātes standarts. Tad mums ir jau pasākumi, kas, kas regulē to, ka atjaunojot ēkas ir jāievēro energoefektivitātes. Kā mēs varētu to saistīt ar mūsu problēmu. Mums vajadzētu pātrināt šo darbu mums vajadzētu pātrināt atjaunošanas darbus publiskajā sektorā. Tādā veidā mēs demonstrēsim, ka ēku atjaunošanas pātrinājums ir iespējams. Mēs varētu arī ātri parādīt ekonomiskos eh, ieguvumus, proti, ka būtu ātra atmaksāšanās un arī varētu ātri atgūt izmaksas, eh, attiecīgi varētu izveidot labu stabilu tirgu eh, energo uzņēmumiem, kā arī būtu tirgus tur, kur būtu šie prasmīgie strādnieki, kas attiecīgi būs kā blakus efekts šo darbu uzlabošanai privātajā sektorā. Eh, protams, tas ir ļoti svarīgs solis minētajā virzienā, lai arī varbūt tas nav tik īstermiņa eh, šis pasākums. Eh, turklāt ir arī nu, valstu pieredze, piemēram, apvienotā karaliste un arī Francijā, kas rāda, ka tad, ja jums ir pienākums taupīt energoefektivitāti tieši piedāvājuma sektorā, piegādes sektorā, tad attiecīgi tas ietekmē arī inovāciju darbu un noved pie uzlabojumiem arī šajā otrajā pakārtotajā eh, sektorā. Un eh, visbeidzot, Rela kungs stāstīja par daudzgadu finanšu plānu. Eh, tiešām tā ir daļa no komisijas pieejas. Arī jūnija paziņojumā par to ir rakstīts, 29. jūnija. Tur ir rakstīts, ka lielāku proporciju no struktūra fondiem un no kohēzijas fondiem būtu jālieto tieši energoefektivitātes uzlabošanā, tieši caur ēku atjaunošanas da, formu, bet par to, protams, mums ir jārunā atsevišķajā, atsevišķā priekšlikumā, atsevišķā dokumentā. E, Gire kungam atbildēšu tā mēs nepiedāvājam šeit e, saistošu mērķi polijai. Mēs nepiedāvājam saistošu mērķi nevienai citai dalībvalstīm, ko mēs piedāvājam, ir pasākumu kopums, kas ir saistoši pakā, pasākumi, kas vadīs Eiropas Savienību kopumā attiecīgā mērķa virzienā. Un uh, Eiropas Savienības noteiktais mērķis ir 20% energo mm, uh, patēriņa samazinājums, uh, salīdzinot ar noteiktu bāzes līniju, tad 20% samazinājums. Mēs nepārveidojam mūsu mērķi, par, nesaistam to ar starptautisku līmeni, mēs vienkārši lūdzam, griežamies pie dalību valstīm, eh, ka proti pēc šīs direktīvas pieņemšanas vajadzētu noteikt katrai valstī pašai savu nacionālo mērķi. Es esmu pārliecināts, ka nacionālās iestādes ņems visu vērā arī to, ko jūs teicāt, tad, kad noteiks savu nacionālo mērķi, bet šajā tekstā mēs nekādā veidā neierobežojam valstu tiesības noteikt savus mērķus. Attiecīgi Polija tad izlems par vai šis līmenis ir pareizais, ņemot vērā, ka visi obligātie saistošie pasākumi, jebkurā gadījumā samazinās patēriņu salīdzinājumā ar to, kur šis patēriņš būtu bijis, ja nebūtu šo pasākumu. Turklāt Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi strādāt ar primāra resursiem, jo tās ir visas tās enerģetiskās izeivielas. Un šeit ir iespējams uzreiz panākt efektivitāti līdz ar to taupot uz to, kādā veidā jūs ģenerējat siltumu un enerģiju vai elektrību uh, un tādā veidā jūs uzreiz iegūstat arī ietaupījumu gan mājasemniecību, gan arī ražošanas uh, līmenī. CCS šiet bija jūsu trešais jautājums. Mēs gribētu, lai CCS sistēma attīstās. Mēs saprotam, ka tas varētu novest pie energo patēriņa un pieauguma kopumā, bet to mēs arī ņēmam vērā, tad, kad mēs runājam par koģenerāciju. Mēs e, nesaistam to tieši ar atjaunošanas darbiem ēku sektorā, kas liek jums pāriet uz koģenerētiem resursiem. Tālāk, ko tad komisija darīs šajā pirmā darba fāzē, kas novedīs pie iespējamo obligāto mērķu formulēšanas. Vispirms, kā jau es teicu, katra dalībvalsts noteiks pati savu valsts mērķi. Jau 2013. gada sākumā dalībvalsts tiks lūgts noteikt savus mērķus, un tad jūs arī pieminējāt šo nacionālo plānu, mēs e, vienkārši summēsim kopā visus nacionāli noteiktos mērķus, paskatīsimies, cik tālu mēs nonākam 20% virzienā, tālāk mēs skatīsim nacionālos plānus, lai apskatītu, vai šie nacionālie plāni tiešām ir ticami, vai e, tiešām dalībvalsts vēlas nonākt pie šiem 20% vai arī dara kaut ko citu. Protams, mēs e, ceram, ka visi šie plāni tiks izvērtēti pozitīvi. Treškārt, mēs uh, skatīsimies, kas ir noticis paralēli starp uh, uh, šo te periodu un pārskata brīdi, kas ir 2006. gada sākums. Piemēram, papildus eko dizaina pasākumi, eko marķēšana, piemēram, arī boileru, ūdensildītāju, jomā arī šie pasākumi būs solis vajadzīgā virzienā. Un ceturtkārt, mēs izvērtēsim to, ko šī direktīva tās galējā formā varētu mums dot. Tātad šeit būs tāda ļoti plaša analīze, ko mēs veiksim un mēs eh, darīsim. To jau es teicu agrāk, kad atbildēju Pīpskungam, mēs eh, izmantosim labākus modelēšanas pasākums, eh, labāks metodas nekā līdz šim. Weberkungs uzdev jautājumu par viediem tīkliem. Šajā priekšlikumā ir ideja tāda, ka tas darbojas tā kā virs šiem viediem tīkliem, bet jūs saistat šos jautājumus, un tas ir pareizi. Mēs pieņemam, ka mums būs viedāka enerģētikas sistēma, un mēs arī pieņemam, ka šie energo rādītāji, skaitītāji, ka tie būs uzstādīti tāda dažādās vietās un arī ņems vērā šo viedības elementu. Un tad mēs raudzīsimies, lai mājasaimniecībās cilvēki būtu spējīgi izmantot šo viedo elementu, kas eksistē tīklos. Mēs līdz ar to arī strādāsim pie infrastruktūras priekšlikumiem, attiecīgiem pasākumiem, kas eh, būs tur. Tāpēc es labāk varbūt pataupītu šo jautājumu uz um, to brīdi, kad mēs strādāsim ar šiem infrastruktūras pasākumiem, jo es uzskatu, ka tas un šis darbs ir tā kā paralēli darbi. Uh, bet, protams, jautājums ir ļoti svarīgs, bet tas nav šis jautājums, kur, kur mēs gribam atbildēt caur šo direktīvu. Visbeidzot, Brežīnas kungs. Mēs uh, ietekmes izvērtējumā. Man transporta sektoru nenodarbojamies detalizēt. Protams, transporta sektorā ir iespēja taupīt ļoti daudz. Um, un kāpēc? Tāpēc, ka ir baltā grāmata transporta sektorā līdz 2050. gadam, un tas ir paralēls uzdevums, un tur ir paredzēts ietaupīt 60-65 miljoni oglekļa ekvivalenta no transporta sektora. Tas, lai uh, lai panāktu mūsu 20% ietaupījumu, arī šī te transporta ietaupīšana mums ir jāņem vērā, un es esmu pārliecināts, ka gan šajā, gan citās komitejās strādās pie tā, lai minētais mērķis, kas attiecas uz transporta sektoru, tiks īstenots. Mēs negribam e, šeit izvērst dubulto regulēšanu gan. Lai, vai mēs neprasam par daudz no uzņēmiem? Protams, mēs piekrītam. Ja mēs iz, apskatāmies uz šo enerģētikas panorāmu, tad šeit uh, vislielākā darba daļa tiek veikta tieši rūpniecības sektorā. Un mūsu ietekmes izvērtējumā mēs raugamies uz potenciālu. Uzskatām, ka lielāks taupīšanas potenciāls tieši attiec uz ēkām, uz piegādi, uz transportu un mazāk attiec uz industriju. Kaut gan mēs saprotam, ka industrijā rūpniecībā arī ir, um, ir potenciāls. Jo ir jau tādi uzņēmumi, kas ir darījuši daudz, tad viņiem nevajadzēs neko papildus darīt, un tad būs kaut kādi uzņēmumi citi, kas ir ir maz darbojušies šajā jomā, viņiem vajadzēs vairāk darīt kaut ko. Uh, un es arī nezinu, kas tas ir Džeksona paradoks, par kuru jūs izteicāties savā runā. Es atvainojos par šādu nezināšanu. Thompson. Thompson kungs. Thank you very much. Kundze, paldies. Uh, paldies Hacankungam Energoefektivitātes direktīva ir ārkārtīgi svarīgs dokuments, un mēs ļoti ceram, ka mēs panāksim vienošanos eh, par šo dosie 2012. gada pavasarī Dānijas prezidentūras laikā. Eh, ir jau teikts, ka esošās aplēses rāda, ka Eiropas Savienība nevarēs uh, panākt sev, sevis nospraukt uz to mērķi, panākt ietaupījumu par 20% līdz 2020. gadam ar esošo politiku, mēs sasniegsim tikai vienu trešo daļu no šī mērķa. Protams, tas ir pilnīgi nepieņemams, jo mēs zinām, ka e, energoefektivitāte, tas ir visvieglākais veids, kā ietaupīt energoresursu patēriņu kopumā. Un faktiski jūs šeit strādājat abos virzienā. No vienas puses ir energo efektivitāte, un tad ir taupīšana, pat teica Gerika kungs. Uh, ja mēs gribam samazināt patēriņu, tad mums svarīgi ir jāstrādā pie abām šīm pusēm, tātad gan efektivitāte, gan taupīšana. E, es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā ir ļoti daudz lielisku elementu, daudz lielisku ideju par to, e, kā taupīt, kā veicināt taupīšanu patērētāju pusē, kā veicināt mazo un vidējo uzņēmumu darbu, bet tomēr es nesaprotu šo saikni ar saistošo mērķi. Uh, Brīselē 9. martā 2007. gadā piekdienā 10. no rīta Merkels kundze teica, mēs tagad padomē esam izlēmuši pieņemt saistošo mērķu saistībā ar atjaunojumu resursu direktīvu. Un kādi bija viņas argumenti? Viņas arguments bija šāds. Mums ir nepieciešams sūtīt signālu nozarei, industrijai. Kāpēc? Tāpēc, ka nozare neveiks investīcijas, ja šāds saistos mērķis netiks noteikts. Un mēs zinām no visas pieredzes, kāda mums ir Eiropas Savienībā, ka tad, ja mums nav šāda saistoša mērķa, kā tas ir tagad, no šī energo re, efektivitātes projekta, eh, ja šāda obligātā mērķa nav, tad neviens to arī nepilda. Tāpēc es domāju, Eh, ka, lai sūtītu attiecīgai nozarei, sektoram kaut kādu nopietnu signālu, tad ir nepieciešams noteikti arī saistoši mērķi. Konservatīva liberālā Dānijas valdība 2008. gada vasarā eh, veiksmīgi pārliecināja visu parlamentu, visus spārnus, un mēs vienojāmies un uzrakstījām vēstuli komisijai par to, ka mums ir laba pieredze. Pēdējos gados mūsu IKP ir palielinājusies par 30% un energoresursu patēriņš ir pieaudzis par 0%. Kāpēc? Pēc, ka mums ir ļoti labs modelis. Mēs piedāvājam savu palīdzību attīstīt šādu saistošu mērķi, tomēr mūsu par, palīdzība tika noraidīta. Un mums ir eh, arī laba pieredze citās dalībvalstīs, un tieši šeit mēs varētu izmantot šo iespēju, Eiropas zināšanas, pievienoto vērtību. Eh, Kāpēc mēs nevarētu izmantot šo pieredzi no tām valstīm, kur ir liela pieredze? Mums ir nepieciešama labā praksa, kas arī ir, jo tā ir tieši Eiropas lielākā vērtība, ka mēs varam mainīties ar labāko praksi, labākajiem paraugiem. Un tieši jums vajadzētu mūs aicināt, mm, rādīt savu labāko pieredzi un dalīties ar to. Un vēl, ja jūs gribat, eh, lai rūpniecība piedalītos, ir jāstrādā pie tehnoloģijām, jo efektivitātes eh, tehnoloģijas, taupīšanas tehnoloģijas būs ļoti pieprasīts visā pasaulē nākotnē. Un visbeidzot, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi sadarboties ar kohēzijas fonda projektiem, reģionāla fonda fondiem. Kā jau teica kolēģis no Rumānijas, Protams, ir nepieciešams ES finansējums, ir īpaši jaunajām dalībvalstīm visās jomās, lai arī reģionos šī attīstība tiktu veicināta, tāpēc ir nepieciešams e, sniegt finansējumu no reģionālā fonda, un par to vajadzētu ierakstīt arī e, kritērijos par naudas piešķiršanu no jaunā reģionālā fonda, tas ir absolūti nepieciešams. Paldies! Danke. Ähm, vielleicht darf ich nur einen... Paldies! Tikai maza piezīmīta runājot par ietekmes izvērtējumu un goto pieredzi. Mums ir jāņem vērā, ka uh, ir jāievēro arī dalību valstu gūtā pieredze. Un būtu ļoti jauki, ja mēs saņemtu tādu sarakstu, kāda ir dalību valstīs gūtā pieredze, kāda rezultāti ir gūti. Uh, vai ir dalība valsts, kas ir tādi kā triecienieki, ir guvuši liels panākums, citas ir arī varbūt kaut kur nopakaļs palikušas. Tie ir ļoti labi jautājumi un būtu labi, ja mēs saņemtu to tā uzskatāmā veidā. Un tagad vēlreiz Pīpera kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Diemžēl jūs neatbildējat uz pašiem būtiskākajiem jautājumiem, Hudson kungs, tad es eh, varbūt uzdošu tos atkārtoti. Gīreka, Brežinas kungs te pietiekam tāļrunīgi izteicās arī uz šiem jautājumiem, jūs pietiekam labi neatbildējāt. Tiek runāts par energoefektivitāti un e, aiz vienādības zīmes jūs liekat energo ietaupījums. Jūsu acīs tur nav pārāk lielu e, atšķirību. Jā, protams, jūs varat te mēģināt uh, cilpot apkārt šim jautājumam, uh, Bet eh, uz to ir jāatbild. Mums ir jāsaprot, kādi ir galvenie mērķi energo ietaupījumu. Es vēlējos atsaukties uz kolēģi teikto. Nu, jums trūkst fantāzijas, trūkst iedvesmas. Tās valstis, kas ir priekšgājējis Eiropā, no tām taču būtu jāmācās, ir jānosprauž kritēriji, jāapmainās zināšanām. Uh, jātīsta tādi labi veicinoši instrumenti. Nu, eksperti arī varētu salikt galvas kopā un apmainīties ar idejām, ar priekšlikumiem. Jūs priekšlikumi nav pārāk radoši un tālējoši. Es domāju, ka mēs varētu paveikt daudz vairāk, nu, vai direktīvas formā, vai kādā citā veidā mēs varam patiešām paveikt daudz vairāk, un tas ir jādara. Jūs runājat par Primes modeli, un no jums sapratu, ka šo modeli varētu uzlabot, bet vai Primes modelim vajadzētu kalpot par pamatu, es nezinu. Jūs teicāt, ka varētu aplūkot katras dalību valsts attīstības līmeni un dalību valstī pateikt, ka ir jāuzlabo pašreizējais līmenis par 1,5%. Un īsnībā jūs sodīsiet tās valstis, kas jau atrodas uh, uh, augšgalā un nebija nekādu piedāvājumu par kritērijiem, par to, kā tās valsts, kas jau atrodas kalna virsotnē, varētu nedaudz pakāpties uz leju un paņemt aiz rokas tās valsts, kam neiet tik labi. Un, um, Hudsonkungs ir ļoti žēl, nu vēl sausāk to visu nevarēja atspoguļot. Tālāk jautājums par valstīm, kas jau ļoti daudz izmanto atjaunīgos energoavotus, piemēram, Austrijā, Vai tiešām tām arī vajadzēs uh, tikai uh, uzlabot savus rādītājus par 1,5%? Un tālāk, jautājums par subsidiaritāti. Esmu studējis geogrāfiju, arī uh, plānošanu, un telpisko plānošanu. Un, ja mēs runājam par uh, telpisko plānošanu, par uh, pilsētu būvniecību, tad tas vienmēr bija dalība valstu pārziņā, nacionālajā pārziņā. Un tagad jūs piedāvājat iejaukties šajā kārtībā, iejaukties reģionu kompetencē un vēlties to darīt tā ļoti pamatīgi. Uh, īstenībā neko tagad nevarēs plānot, nevarēs veikt nekā teritoriālo plānošanu, e, neņemot e, vērā e, šīs Eiropas direktīvas. Un 194. pantā arī viss ir tieši tāpat. Tā tad jūs nepamatojat, kā jūs varēsiet attaisnot šo iejaukšanos valstu teritoriālajā plānošanā. Tālāk. Pašvaldības Vai pašvaldībās ir tikušas aprēķināts izmaksas, eh, kādas radīsies, piemēram, remontējot ēkas un padarot tās energoefektīvākas? Vai jūs esat arī ņēmis vērā to, ka ja pašvaldībām vajadzēs uh, padarīt eh, ēkas energoefektīvākas un vajadzēs nopirkt konkrētus energoietaupījumu instrumentus, ierīces. Un, piemēram, jāņem vērā, ka, uh, piemēram, ir jāpierāda, ka nopērkot jaunu printeri, jūs ietaupīsiet uh, daudz vairāk enerģijas nekā izmantojot veco printeri. Un tālāk elektromobīļi, jā, arī tie, protams, ir energoefektīvāki, bet tos uh, vajadzēs sākumā nopirkt, un vai šie izdevumi ir attaisnoti. Paldies! Paldies, Jordan Cizer kundze, lūdzu. Paldies. Paldies. Ir diezgan grūti brīžiem saklausīt, ko jūs sakat priekšsēdētā kungs. Bi eh, energetske družbe bile zavezane eh, letno prihraniti 1,5%. Šis priekšlikums spiedīs, piespiedīs elektrības uzņēmums ietaupīt 1,5% gadā. un vai patērētāji tad varēs uh, izmantot, eh, cik daudz enerģijas vēlēsies, vai viņiem būs jāmaksā par šo ietaupījumu, vai tiem uzņēmumiem. Dažām dalību valstīm ir uh, lielāka kapacitāte. Un jūs runājāt arī par plānošanas uh, atbalsta sistēmām, bet eh, citām dalībvalstīm atkal ir mazāku, mazāk iespēja atbalstīt šīs, šos ietaupījumu plānus, vai arī viņiem ir vienkārši citas tās schēmas, tāpēc es gribētu zināt, kā jūs atbildēsiet šo jautājumu, vai komisija gatavo citas alternatīvas, jo pastāv vēl arī citas alternatīvas, kā ietaupīt enerģiju. Piemēram, varētu ieviest dažādas finansēšanas mehānismus. Un te arī runa par ietaupījumu izmaksām reāli. Un katrs sasais, eh, katra, katrs saistošs pienākums pieprasa arī saistošu finansējumu vai kom, ko komisija domā, kāds būs, eh, kādas kāda būs finansiālā ietekme attiek, attiecībā uz citām programmām, kas tiek finansētas dalībvalstī. Ir taču tādas programmas dalībvalsts, kas jau tiek. Un trešais jautājums. Vai energoapgādes uzņēmumiem vajadzēs ievērot šo 1,5% katru gadu? un pieprasīt to no uh, klientiem, no patērētājiem. Tālāk runājot par NFC tirzniecības schēmu vai tā arī tiks ievērot uzņēmumos? Gribēju saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Paldies. Danke, Klutumis. Turmes kungs, lūdzu. Um, ich wollte nochmal uh, äh, nachhaken. Vēlējos uh, uzdot papildus jautājumu. Tiek runāts par sodu. Šis vārds tiek bieži skandināts. Es uzskatu, ka direktīvā tiek runāts par energoatkarības mazināšanu, par energoproduktivitāti un par uh, inovāciju ieviešanu Eiropas uzņēmumos. Šķiet, ka Vēbera kungs uzsvēra kādu ļoti nopietnu domu, proti starptautiskā mm, konkurence, it sevišķi ņemot vērā galvenos līderus šajā jomā, vai komisija veicot ietekmes izvērtējumu ir to ņēmus vērā, vai jūs padomājat arī par inovācijām, par iespējām šajā lauciņā? Esmu nobažījies, ka Eiropa ir iekļuvusi stagnācijā un tieši ekonomiskās krīzes apstākļos tas ir milzīgs risks tajās jomās, kur mēs visu laiku esam bijuši līderi, tagad mēs atpaliekam. Nu, paskatieties, kas notiek Ķīnā, Dienvidu Korejā, Japānā pēc Fukušīmas. Mums pat tiešām mēs nedrīkstam atlaist šo gāzes pedāli, mēs nedrīkstam apstāties. Kāds ir jūsu redzējums? Paldies! Hāls kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlēs vaicāt par modelēšanu. Zinu, ka tas ir bijis sarežģīti, piņķerīgi un uh, ir jāsaprot, kāds ir galīgais energo patēriņš. Un uh, daudzi sūdzējās, ka modeļi bija sarežģīti un neietvēra pilnīgi visus paramē parametrus. Uh, Tādēļ ir jāparūpējas par labāku lēmumu pieņemšanu, un mums ir jāsaprot, cik liels būs tas enerģijas daudzums, ko mēs varam patērēt, tajā pašā laikā saglabājot energoefektivitāti. Tā tad 477 miljoni tonu naftas ekvivalenta. Mums tas ir jāsasniedz 2020. gadā, ja mēs vēlamies būt konkurētspējīgi un nevēlamies maksāt pārāk daudz naudas par jaunām infrastruktūrām. Es vēlējos pavaicāt, vai komisija ir aprēķinājusi, cik daudz enerģētikas tiek patērēts Eiropā un katrā dalībvalstī atsevišķi. Nu, kādēļ ir tik grūti piedāvāt konkrētus skaitļus? Kādēļ ir tik grūti apkopot šo statistiku un e, kā tad mēs nonāksim pie 20%, pie, um, e, 20 ietaupījuma? Nu, kādēļ jūs tā sabiezināt tādu miglu par tik vienkāršu jautājumu? Paldies, Tomsons kundze. Paldies. Tad, kad mēs diskutējam par energoefektivitāti, šķiet, mēs visu sarežģījam un mēs uh, mālējam uh, vēlnu melnāk nekā tas ir patiesībā. Mums jāpadomā arī par uh, ieguvumiem. Uh, Mēs Taču arī Eiropas parlamentā izmantojam gan dzēsēšanu, gan uh, apkuri, bet ja mēs darbotos prātīgāk, mēs katru dienu varētu ietaupīt par 10% enerģētikas. Tad, kad es biju bērns, Dānijā bija tādi lieli radiatori un nebija termostātu. Mēs nevarējām regulēt temperatūru istabā. Un tagad mums ir daudz dažādu ierīču un uh, tehnoloģijas sasniegumu, un tagad tiek izmanto termostātu, un mēs ie, uh, ietaupām enerģiju. Un, piemēram, ja no oktobra līdz aprīlim apkurinot istabas, jūs, piemēram, samazināt temperatūru tikai par 1 grādu Celsiju, jūs arī veikt milzīgas ietaupījumus. Tālāk jūs runājat par ESCO tirgiem. Es vēlēšu pavaicāt, vai komisija veids kaut kādu izpēti šajā lauciņā. Tas ir patiešām fantastiski. Ja, piemēram, energo uzņēmums dodas uz hospitāli, pārstāvs dodas uz hospitāli un piedāvā slimnīcai ietaupīt enerģiju par 30%, un ja slimnīca. Uh, šo naudu nenopelnīs divu gadu laikā, tad tā to saņems atpakaļ. Tā tad ir iespējams šāds energo ietaupījums veikt, ja mēs varētu gūt labākus piemērus, iepazīties ar dažādām paraugu praksēm, tad patiešām būtu uh, ļoti jauki. Paldies, Vannīs Telroja kungs. Priekšsēdētāji, runājot par stimulējušiem pasākumiem. Jā, biju ārkārtīgi sarūktināts jo Eiropas uh, komisija uh, nedara neko, lai labāk tiktu izmantot fondu līdzekļi. Subsīdiju metode ir vecmodīga, bet mūsu rīcībā taču ir līdzekļi un tie ir labāk jāizmanto. Un jūs nu pat eh, šeit minējāt piemēru ar slimnīcām. Uh, mēs varētu izmantot inovatīvus instrumentus, arī inovatīvus finansējuma instrumentus. Ja jūs to nedarāt, tad jūs uh, īstenībā atsakieties no panākumiem, pirms tie vēl vispār ir gūti, un norakstāt šos labos centienus. Tie jau ir paredzēti aizmirstībai. Es patiešām lauzu galvu runājot par struktūru fondu uh, jauno regulu, vai tur ir uh, nepieciešams uh, ieviest kaut kāds jauninājums? Mēs taču tagad izmantojam aplamos instrumentus, mēs to nevaram darīt, mums ir jādara daudz vairāk, mums ir jāizņem sava atbildība, jāpārņem kompetences. Uh, Un mums ir jāsaprot, ko dara dalība valsts, ko dara Eiropas Savienība, un mēs varam darīt daudz, daudz vairāk. Paldies! Henana kungs lūdzu. Merci, monsieur le président. Très... Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi. Šīs diskusijas eh, manī rada tādu apjukumu iespēju. Francijā eh, mēs tā kā uh, gribam par kaut ko uh, eh, innovatīvu balsot, uh, jo patiesībā, ja mēs uh, nesekmējam, nenākam klajā ar tiešām reālajām uh, vēlamām motivācijām, tad uh, neko mēs ne, nepanāksim. Jo visas tās izmaksas tiks pārliktas uz ražotājiem un uz uh, patērētājiem. Uh, ja mēs eh, te nesaprotam to, ka bija milzīgi daudz iedzīvotāji, kas nevarēja uh, ziemā apsildīt savus mājas, tāpēc, ka uh, enerģijas izmaksas bija milzīgi lielas, tad mēs ar, nu, no mūsu darba arī nav liels jēgas. Viens, viens piemērs. Sociālie mājokļi bieži vien tie nemaz nav iekļauti uh, sabiedriskajās ēkās. Tie tiek uzskatīti par vienkārši citām ēkām. Mēs varam te veikt ietaupījums, piemēram, uzliekot jaunus uh, sildītājus, kas patērē 20 mm, procentu gāzes mazāk. Taču tad, ja visi, uh, ja viss uh, ēkā netiek uzlapāts, ja piemēram siltums izplūst pa veciem sliktiem logiem, tad no tā nav jēgas. Mums ir nepieciešams atbalsts, lai mēs varētu konkrēti palīdzīt reālu, palīdzēt reālu ietaupījumu īstenošanā. Jo, protams, ka ir uh, vienkārši uzņēmumi, kas grib uh, nopelnīt uz tā pamata, bet mums ir jādomā, kā mēs reāli varētu īstenot ietaupījumus uh, ietaupījums arī attiecībā uz tiem patērēt, kas ir viena no visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem Eiropā, lai viņiem, viņiem uh, būtu šī rēķina mazāk. Ir arī, protams, turīgāk cilvēki, kur tomēr arī ir jāveicina, lai viņi gribētu ietaupīt. Es vēlos, lai komisija uzklausa šādu pārvērtējumu Uh, veistījumu. Mēs, protams, deputāti varam te kaut ko spriest un apspriest ar komisiju, taču tad, ja šīs iniciatīvas uh, neradīs atbalstu, ja cilvēki tiešām reāli negribēs tomēr īstenot ietaupījumu, tad mums jūs jāpāriet pie sankcijām, un uh, tā, tā darbība būs arvien sarežģītāka. Paldies! Paldies! Man vairs nav ko teikt, bet eh, es skatos, ka kolēģiem vēl ir daži jautājumi, bet varbūt es kā priekšsēdētājs varu kaut ko pateikt. Parasti es esmu atturīgs, bet tagad izmantošu sev dotās iespējas. Kādēļ komisija uzskata, ka ražojot elektrību eh, ir iespējams energoefektivitāti palielināt tikai par 6%, ja netiks eh, uzsākt nekādi citi pasākumi. Tas ir devītajā lapusē. Jāņem vērā, ka iespējas ir apmēram 20% apmērā, vai e ETS te netiek ņemta vērā, vai kā tas notiek. Tiek runāts arī par to, ka dalību valstīs ir atšķirīga veiktspēja. Es vēlējos pie tā vēlreiz atgriezties. Ietekmes izvērtējumā ir norādīts, ka Dānijā, Francijā, Fienotē karalistē un citās valstīs ir energotaupīšanas pasākumi. Ko šīs dalība valsts ir darījušas salīdzinājumā ar citām dalību valstīm? Vai ir konkrēti skaitļi, ko varat mums piedāvāt? Vai jūs uh, salīdzinājāt šīs sistēmas? Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā turpmākās darbības. Tālāk runājot par jauno energoefektivitātes priekšlikumu un ETS, kā tas saslēdzas. Jūs teicāt, ka ir šāda miedarbība, bet jūs uh, īsti labi to neilustrējāt. Mēs nevaram visu uh, likt tikai uz vienu instrumentu, un vai galvenais mērķis ir CO2 samazinājums, vai jūs domājat arī par energoefektivitāti? Uh, Henena kungs teica par sociālajām sekām, kāds būs sociālās sekas, ja būs šie saistošie mērķi taupīt enerģiju. Un tika teikts, ka izmaksas uh, individuālajās mājasaimniecībās varētu pieaugt. Un tālāk runājot uh, par uh, ietekmi uz īres rēķiniem, ņemot vērā to, kāda būs, kāda būs panākuma sanācijas pasākuma īstenošanā. Vācijā cilvēki ir nobažījušies, ka eh, pat trīskārši varētu pieaugt īres izmaksas, ņemot vērā visu siltināšanas pasākumu cenas. Kā komisija to visu vērtē? Tas, protams, ir būtisks jautājums. Un visu beidzot komisija, šķiet tas bija Vēbera kungs, runāja par inteliģentajiem skaitītājiem. Vai tie tiks uh, ieviesti saistošā veidā? Un kā komisija vērtē to, ka, piemēram, ietaupījums varētu būt 0 līdz 10%? Nu, ko jūs domājat, uh, kur, uz kur pusi jūs vairāk svaraties, vai uz 0 vai uz 10%, ja tiks izmantot šie viedie skaitītāji? Man, protams, ir vēl virkni citu jautājumu, bet tos uzdošu varbūt citreiz. Mēs vēlētos dzirdēt arī e, šo detalizēto paskaidrojumu un uh, došu jums vēlreiz vārdu, un jūs varēsiet atbildēt uz kolēģi uzdotiem jautājumiem. Daudzi kolēģi runāja par struktūru fondiem. Tos varētu izmantot vairāk, lai varētu sasniegt energoefektivitātes mērķus kolēģi. Bet ko mēs darīsim tādā reģionā, kur ir um, labi, iz, labas izaugsmas prognozes un šis reģions vēlētos izmantot uh, struktūra fondu līdzekļus, cer uz tehnoloģiju pārnesi, uz uh, jaunu uzņēmumu veidošanu? Uh, uz um, veicināšanas pasākumiem. Mums šajā reģionā vajadzētu investēt infrastruktūrā, ceļu izbūvē, platjoslas internetā. Tas varētu būt kādā mazā dalība valstī, bet tad mēs piespiežam, lai energoapgādes uzņēmums samazinātu savu uh, apgrozījumu par 1,5%. Nu, kādas attīstības iespējas tad ir šajā reģionā, šajā valstī? Tālāk, kolēģi, struktūra fondi, es tad labāk uh, investēšu platjoslas internetā, eh, šajos viedajos tīklos, eh, nekā, piemēram, ēku siltināšanā. Ko tas viss piedāvā? Mums taču ir jādomā par ekonomisko izaugsmi. Jā, energoefektivitāte ir ļoti nopietnas uzdevums, eh, tas ir mūsu galvenais mērķis, bet ja jūs gribat 20% no struktūra fondu līdzekļiem. Uh, investēt tikai energoefektivitātē, attīstībai tas nenāk par labu. Lūdzu, Hatsonkungs, jūs varat atkal mēģināt atbildēt uz jautājumiem. Vēlreiz paldies. Tomsons kundze. Jūs pieminējāt to faktu, ka Dānija, ka dalībvalsts ir atbalstījusi aizstošus pienākumus un jautā, kāpēc mēs neiestājāmies par tādiem. Dānija bija vienīgā dalībvalsts, kas iestājās par saistošu mērķi. Un šādā kontekstā aizmirstot par debatēm, cik labi vai slikti ir šāda vai cita pieeja. Mēs, protams, saņēmām pavisam skaidru signālu. Vienā virzienā to sūtīja parlaments un pavisam pretējā virzienā to sūtīja parlam, padomu. Un tāpēc šīs ir divas pakāpes. Šis ir divu pakāpju cēliens. Tātad, pirmkārt, pirmais posms ja mēs nesasniedzam šo 20% samazinājumu, tad pēc tam komisija nāks klājā ar saistošiem mērķiem. Un tad jautājums par to, cik ātri mēs virzāmies enerģijas tehnoloģiju izstrādē, mēs piekrītam tam, ka pie tā arī jāstrādā, pat kaut arī jūs uz to nārādījāt, kā kādu labumu, kas izriet no mērķa, taču ir arī citi. Um, um pasākumu, kā piemēram ekodizais un enerģijas patēriņa marķējums. Tā tad mēs varam izvirzīt mazā eh, ambiciozus minimālos, eh, izvirzīt ambiciozus minimālas prasības un pēc tam virzīties tālāk, kļūt vēl ambiciozākiem. Mēs esam viena no vadošajām ekonomikām Eiropā, tāpēc citas tavs, tā skaitā ķīnieši, eh, nāk un jautā, kā mēs to panākam. Tā šīs ir liels iespējas Eiropas industrijai. Līdz ar to uz to mēs tiešām ceram. Runājot par daudzgad finanšu schēmu, kur pieminējāt jūs un arī citi, vēl ir pārāk no manas puses sacīt, kāds varētu būt komisijas priekš, priekšlikums. Mēs esam paredzējuši nākt to klajā nākošu mēnesi, taču iespējams jūs zināt mūsu paziņojumu, ar kur nācām klajām jūnija. Un tur, arī Pīperkungs norādīja, ir paredzēta nozīmīga loma atjaunīgiem enerģijas avotiem un jo īpaši energoefektivitātei. Tā tad mēs esam paredzējuši ieturēt šādu virzību. Protams, ka diskusijas noritēsies, noritēs dažādās vietās ar parlamentu. Pīper kungs uzdot jautājumu, kur ir, kur izpauž mūsu centieni mācīties no labākās prakses paraugiem no dalībvalstīm. Ļoti svarīgs jautājums. Jo viens no iemesliem, kāpēc enerģijas efektivitāte nenorisinās, ir tieši tāpēc, ka tās prasa izpratni un tehnisku tehniskas zināšanas. Mums ir eh, Eiropas programma, mēs eh, iestājāmies par kopīgām eh, rīcības programmām, kur dažādi dalībās pārstāvi strādā pie specifiskām problēmām. Mēs esam paredzējuši pie tās tāda strādāt arī nākotnē. Jūs varat būt pilnīgi droši par to, ka Vācijas eksperti šajās sanāksmē, šajos procesos spēlē ļoti svarīgu lomu. Tātad līderis dažādās nozarēs mēs veicinām šādā veidā uh, dalīties savā labajā pieredzē. Te ir runa par ir efektivitātes politiku, bet tā vienkārši nav daļa šajā priekšlikumā. Es gribētu paskaidrot par šiem 1,5%. Tas nav samazinājums par 1,5%. Eh, atbildot šis eh, kundze. Mēs neiestājāmies par 1,5% samazinājumu gadā patēriņa ziņā, bet mēs aicinājām, lai enerģijas piegādātāji izdara tā, lai samazinātos apjoms, kas atbilst 1,5% eh, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Ja jūs, piemēram, paraugāties uzņēmums, kas, par, kas pārdod 100 vienā gadā, tad otrajā gadā ir, ir, piemēram, jāievieš jauni boileri vai jauni logi, kas par 1% samazinātu šo Uh, ražošanu. Taču, ja ekonomika attīstās šajā reģionā, tad iespējams, ka patēriņš pieaugtu. Tātad bez šiem pasākumiem, kas samazina par 1,5, tad iespējams, ka Eh, palielinājums būtu par 150, eh, piemēram, bet tā vietā palielinājums ir tikai 103. Tātad eh, šīs prasības vienkārši attiecas uz nevis patēriņu samazinājumu, bet uz ieguldījumu samazinājumu, izmantojot to pašu enerģijas apjomu. Vai tās valstis, kas izmanto atjaunīgos enerģijas avots, vai tām arī vajadzētu samazināt? Jūs miniet Zviedru, Skandināviju, Austriju mums, protams, arvien vairāk būs jāizmanto biomasa, lai sasniegtu savus atjaunīgās enerģijas mērķus. Mums ir jāizmanto biomasa efektīvi, tāpat kā mēs efektīvi vēlamies izmantot uh, katlumājas, kas tiek apkurināts ar oglēm. Tā tad arī uz šo attiec samazinājums. Runājot par subsidiaritātes jautājumus, kur norādījāt. Article... Šim priekšlikumam juridiskais pamats ir, tie, ir uh, līguma 194. pāns. Tas tā mērķis ir enerģijas mērķis. Un tas ir juridiski novērtēts un tiek secināts, ka šis enerģijas mērķis ir jāsasniedz izmantojot dažādos instrumentus, un viens no instrumentiem, tas gan nav pats svarīgākais, ir īpašas prasības saistībā ar telpisko plānošanu. Mūsu juridiskais dienests nesaskata nekādas problēmas, tajā, ka tas, tas būtu daļa no vispārējā enerģētikas piedāvājuma saistībā ar ar saskaņā ar 194. pāntu. Ja tas būtu vienkārši priekšlikums saistībā ar vīdi, un tas tiktu veidots ar šo 194. pāntu juridisko pamatu, tad tas fakts, ka tajā būtu iekļauts e, telpiskais plā, tiktu iekļaut telpiskā plānošana, tad tas pieprasītu Uh, vienbalsīgi balsojumu padomē, jo tāds ir prasības 192. pantā, bet tas nav tiesība akts, kas attiec tikai uz vidi, un tāpēc šī šāda problēma nerodas. Mēs to varam apspriest, varbūt detalizētāk, ja vēlaties, taču šo jautājumu mēs arī izskatījām. Mēs par to esam pilnīgi pārliecināti par šādiem mūsu secinājumiem tagad. Runājot par papildu izmaksām sabiedris eh, valsts sektoram. Es domāju, ir ļoti svarīgi norādīt uz to, ka mēs runājam par samazinātām izmaksām. Tā ir ziņā, kā tiek izmantots šis uh, aprīkojums. Ja jūs nopērkat labāku printeri, kas maksā vairāk, taču ir efektīvāks, tad jūs izmantosiet katru dienu ar vien mazāk enerģijas, katru dienu, katru nedēļu, katru gadu, un līdz ar to kopīgās izmaksas valsts iestādēm samazināsies. Bet problēma šajos sabiedriskos pirkumos ir tāda, ka bieži vien lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz to, cik izmaksās viena ierīce, kas pieejama tirgu, neņemot vērā, kādas būs kopīgās izmaksas beigās. Mēs vienkārši pieprasam, lai uh, šie lēmumi tiktu pieņemti racionāli, ņemot vērā, cik izmaksās šī aparāta lietojums, un tātad tā varētu arī iznākt ietaupīt. Jordans Izēlijas kundze jautāja, vai mēs izskatām alternatīvu attiecībā pret 1,5 ietaupījumu pienākumu. Es jums pateikšu, ko es par to domāju, vai arī jūs tagad jau gribat pajautāt. Nu labi. Alternatīvas attiecībā uz uh, pienākumu schēmām. Jā, es saprotu. Jā, tieši to es gribēju sacīt kā Turmes kungs norādīja, 6. panta 9. punkts atstāja manevru telpu dalību valstīm izstrādāt alternatīvu pieeju. Šīs nav detalizētās diskusijas. Eh, iespējams, ka diskusijas, kas norisinās padomē, eh, novedīs pie tā, ka te tiek detalizētāk par to runāts parlamentā arī varbūt ir tās diskusijas, kas varētu novest pie detalizētām Uh, detalizētiem pasākumiem. Dalībvalsts var izmantot 6. pantu 9. punktu, uh, lai te konkretizētu. Padomē mēs vienkārši sacījām, tāpat mēs arī sacījām parlamentam, ka mēs esam gatavi uzklausīt jebkādus tehniskos komentārus, uh, kas attiektos uz vienu vai otru priekšlikumu. Vai ietekmes novērtējums izskata enerģijas ietaupījumu? Uh, Eh, arī jā, saistībā ar administratīvajām izmaksām, ar tiem ietaupiem. Jā, eh, ietekme uz citu programmu finansēšu. Kā jau es sacīju, vidustermiņa ietekme varētu būt tāda, ka šos fondus patiesībā izmantos plašāk nekā agrāk. Taču problēma šeit ir tāda, ka ir milzīgi daudz dažādu lietu, ko, var, ko būtu vērts darīt, bet cilvēki tās neizmanto. Piemēram, pirmkārt, mēs zinām, visi cilvēki, kas dzīvo ēkās, savās ēkās, zina, ka mums vienkārši mēs nerūpējamies par tām lietām. Otkārt, nav pietiekoši labas zināšanas, un treškārt, ir daudz jāiegulda iepriekš, pirms tiešām gūst ieguvumu. Un te tātad runa par to, kā mēs varētu uh, pārvar šīs problēmas. Mēs negribam cilvēkiem, cilvēks spies darīt to, ko darīt nav jēgas, bet vienkārši viņus motivēt uh, rīkoties tā, no kā ir labums. Uh, vai, vai tam ir saikne ar emisiju tirsniecības sistēmu, ETS? Protams, ka mums ir jādomā, kāds, kāda būs ietekme uz ETS. Un Mēs te nesaskatām nekādu neatbilstību, mēs uzskatām, ka viena lieta otru atbalsta papildīt. E, Turmas kungs jautāja, vai mēs ņemam vērā inovāciju ietekmē tikai zināmā mērā. Modelis, ko izmantojam, paredz arī to aspektu, ka tad, ja jūs, tad, kad uh, tirgus pieaug kaut kāda uh, instrumenta, kaut kāda ap aparāta lietošanā, tad, uh, tad uh, arī tas ietekmē. Uh, Mēs te neskatījām katru produktu kategoriju atsevišķi, mēs vienkārši saprotam, ka šāda saikne ir, bet mēs to nekvantificējām mūsu novērtējumu. Holas kundze pavisam skaidri jautāja, vai jūs gribat vispār uh, par milzīgu eh, apjomu samazināt eh, patēriņu līdz 2020 gadam. Kāpēc jūs to nevarat sadalīt pa dalībvalstīm? Pagadiem. Mūsu lēmums eh, izmantot šo te divu fāžu pieju eh, nevadījās no tehnoloģiskajiem šēršļiem. Es jau paskaidroju, kāds bija komisijas domgājiens. Bet, protams, ka ir eh, šo te 1474 miljonu ietaupījumu var sadalīt ar dažādiem modeļiem, pamatoties dažādiem modeļiem starp dalībvalstīm. Un tad tas viss atkarīgs no tā, kā šis potenciāls tiek izmantots, kādas soļus viņi spēr, kā dažādas problēmas dalībvalstīs ir, kā tiek risināta salu problēma, piemēram. Bet, protams, ka tas nav īstenojams. Ja mēs gribētu tā sadalīt pa dalībvalstīm, tad tas nebūtu īstenojams vienā brīdī. Tomsons kundze, iespējams, kā jūs jau saprotat no manas atbildes Jordans Vizelijas kundze, es pilnīgi piekrītu tam, ka ir daudz lietu, ko mēs varētu darīt, uh, kas būtu īstenojams tad, ja cilvēkiem būtu kaut nedaudz tehnoloģisku zināšanu. Jā, mēs uh, izskatām, pētām esko tirgu, es jums varu Mēs, protams, jau kaut kādu ieskatu esam gūši, taču mēs gribam arvien vairāk uzzināt, jo ļoti daudz labās prakses paraugi ir no Vācijas, tādi ir arī no Dānijas, un mēs gribam tos padarīt plašāk pieejams. Van Niseloja kungs, mēs saprotam jūsu vilšanos ir bij, um, bijuši sadaļu struktūra fondos energoefektivitātei un tā netika izmantot padaļai tāpēc, ka eh, šie pasākumi tika ieviesti kā vidustermiņa noteikumi. Taču es negribētu būt tik pesimistisks un apgalvot, ka struktūra fondu pieeja vispār ir nepareiz. Bet es pilnīgi atbalstu jūsu viedokli, ka mums ir jāparaugās uz eh, sarežģītāku pieeju, eh, attālinoties no tradicionālās mēs varētu sākt ar kaut ko mazu apjomu, kā piemēram jauno um, enerģiju efektivitātes fondu, kas ļautu bankām labāk saprast energoefektivitātes tirgu, tad mēs tālāk varam uh, virzīties ar lēnes projektu, kur savukārt ir paredzēts, ka, mē, ka šis tirgus labāk saprot bankas. Mēs e, pārādzam šīs idejas iepludinā struktūru fondos un ceram, ka arī dalībvalsts to gribēs darīt. Šī ir ļoti svarīga joma. Enākums runāja par ietekmi uz mājokļiem, jo īpaši uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo sociālos mājokļos. Iespējams, ka jūs zināt, ka 4. panta 4. punktā ir minēts, ka par 3% sociālajiem mājokļu katru gadu arī ir jāpadara efektīvākiem. Un tas attiec uz, eh, uz ēkām, kas eh, ir 250 kvadrātmetri un lielāks. Man šķiet, ka Pīpera kungs norādīja uz izmaksām uz uh, izmaksām īrniekiem. Jā, mēs redzam, ka cilvēkiem, kas dzīvo sociālos mājokļos, tiešām ir labums no tā, ka tiek izmantot labāki, piemēram, termostati uz uh, radiatoriem. Bet te ir svarīgs jautājums, kā jūs nodrošināt to, ka šīs izmaksas uh, par enerģijas ietaupījumu Uh, netiek pārliktas uz uh, īrniekiem. Enerģijas uh, piegādātājiem ir jāsniedz subsīdijas par labu enerģijas ietaupījumam, taču no tā nevar prasīt, lai viņš visu sēdz. Tad cilvēki, kuriem ir brīvie līdzekļi, var kaut ko darīt, lai arī sniegtu savu ieguldījumu. Bet cilvēki, kuriem nekāda brīva līdzekļa nav, nevarēs izmantot šos labumus. Bet mums jāskatās, kā varētu ieguldījums atgūt no sistēmas. Un mums jāparedz, lai dalībvalstīm ir iespēja šo schēmu, šo plānu vadīt tā, Uh, lai ieguvumi būtu visiem. Tas, protams, arī saistīts ar daudzgad finanšu schēmu, uz kuru atsaucāties. Roja kungs, mūsu pieredze ir tāda, ka emisija tirzniecības sistēma ir uh, sniegusi daudzus labums, tomēr tā nav uh, izraisījusi fosilā kurināma efektīvāku izmantošanu Tāpēc mēs gribētu, piemēram, labāk izmantot eh, gāzes eh, tehnoloģijas efektīvāk. Un jautājums, vai tā arī turpmāk būs eh, trešā ETS perioda laikā. Un ja tā nebūs, tad mēs vēlamies atgriezties pie īpašām prasībām šajā sektorā. Iespējams, ka ETS jau seks lielāku potenciālu, nekā mēs to esam paredzējuši ieteiks novērtējumu. Taču, ja tā nebūs, tad mēs arī esam efektīvi. Vācijas, Francijas, eh, apvienotās karalistis, es atjaunoju, atvainojos, saku, runātājs Dānijas, apvienotās karalistis un Itālijas schēmas, tās visas ir atšķirīgas. Fordas kundze arī uz to norādīja. Tās visas labi darbojas, tās visas nodrošina ietaupījums. Ir, zinām, interesanti uh, līdzīgi aspekti. Dažas schēmas, piemēram, ļauj uzņēmumiem gūt ietaupījums ne tikai no viņu pašu uh, klientiem, bet arī no citiem klientiem. Bet reālā situācija ir tāda, ka vairums ietaupījumu patiesībā nāk no uzņēmuma paša klientiem. Tā tad skaidrs, ka pastāv kaut kāds potenciāls, kā varētu īstenot papildus ietaupījumus, pamatojot uz šo saikni starp piegādātāju un patērētāju. Bet tas mums vēl ir sīkāk jāizskata kuras schēma tad labāk darētu. Es jau runāju par sociālājām sakām eh, šo enerģijas ietaup, ietaupījumu mērķos. Mums, protams, jāizvairās no sociālajiem, sociālajiem sakām šai ziņā. Apvienotās karalists paraugšai ziņā ir labs. Jautājums par sociālajiem mājokļiem, kas notiktu ar šo 3% izmaksu. Tas ir saistīts ar to, kā jūs sadalāt eh, ieguldījums un labums starp eh, īpašniekiem un viņu īrniekiem. Gudries, eh, viedie skaitītāji paši par sevi, kā jau jūs pareizi rādījāt, nevisai nodrošina ietaupījumu. Ja tos sasaist ar biežāku rēķinu, izdošanu, tad tās jau kļūst skaidrāk. Tātad mums ir jāpanāk biežāk rēķinu piestādīšana, un tad var tas tiešām rada reālu atšķirības, bet paši viedie skaitītāji neko daudz nepanāks. Pīpara kungs, mēs tiešām piekrītam tā, ka struktūrāliem fondiem ir jānodrošina tehniskais progress. Kā jau es sacīju, energoefektivitāte arī šeit ir risinājums, taču mēs nerunājam par simtprocentīgu enerģijas efektivitāti. Protams, ir jārunā kāds, kāda balans mēs panāksim, tās ir kāda politiskas debates, un tās mums vēl ir jāizvērš. Es ceru, ka līdz ar to es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Danke sehr. Es gibt noch. Paldies. Kolēģi tomēr vēlas vēl izteikties. Tomsons kundze. Concerning the question. Es uzdevu jautājumu vai tās valstis, kas jau ir samazinājušas uh, energopatēriņu, vai tām vajadzēs to samazināt vēl vairāk? Nu, jāņem vērā, ka ir liels energoefektivitātes potenciāls. Nesen Dānijas inženieru asociācija uh, piedāvāja sabiedrībai ziņojumu, kur tika piedāvāt mērķi, kas gāja pat tālāk par 30%. Varbūt, ka mēs šos inženierus varētu uzaicināt pie mums un organizēt uzklausīšanu, lai viņi padalās pieredzē. Kolēģi Glante. Glantes kundze, lūdzu. Ja, Glantes kungs, paldies priekšsēdētāji. Es ļoti uzmanīgi klausījos Hatsonkungā, tik uzdoti ļoti saistoši jautājumi, arī izklāsts bija patiešām interesants, bet es gribēju uzdot divus jautājumus, kas man uh, ir pašām nēls galā. Mēs runājām par uh, eh, energo patēriņu, piemēram, uh, ir tā, ka ir energoapgādes uz, uzņēmumi un energoražotāji, un tas bieži vien nav viens un tās, eh, viens un tas pats uzņēmums. Uh, Kādas ir problēmas? Tāda mājasaimniecība kas eh, pati nevar eh, veikt energoefektivitāti, bet viņiem, piemēram, ir jānopērk kaut kādas jaunākās un modernākās apkurs iekārtas, lai gan viņiem nav pietiekami daudz līdzekļu tam, tad viņiem ir jāņem aizņēmums un šis eh, klients var saņemt subsīdijas, bet Lai šādu pasākumu finansētu, ir iespējams, piemēram, noslēgt uh, līgumu par desmit uh, uh gadus ilgu gādas piegādi, bet es dzirdēju, ka saskaņā ar jauniem komisijas noteikumiem, ko tādu veikt nav iespējams. Tālāk, protams, ir šie uh, viedie skaitītāji, viedie tīkli un ir jāveic arī izpēte. Uh, Protams, tas viss nav tik vienkārši, nav tik vienkārši viss arī iztenot, tas rāda izdevums un mazajiem uzņēmumiem, mazos uzņēmumus tas uh, skar īpaši sāpīgi, bet uh, regulators izpētes pasākumus neuzskata par tādu ieguldījumu, kas varētu samazināt rēķins par elektrību. Turmes kungs. Uh. So a, an... Es domāju, ka debatas bija ļoti saistošas un fascinējošas, bet uh, kam vajadzētu pievērst uzmanību? Nu, nepazaudēsim nocīm kopainu. Šī ir likumdošana, ar kuras palīdzību mēs varam uh, panākt uh, labāku neatkarību no trešo valstu piegādātājiem. Tādā veidā mēs varam arī uh, saglabāt resursus paši uh, savā teritorijā un nebūsim tik uh, atkarīgi no citiem piegādes avotiem. Un jādomā par inovatīvākiem instrumentiem. Un energo ietaupījums saistības uh, pieņem Itālijā, uh, apvienotāja karalistē un Francijā. Tas ir pietiekami inovatīvs instruments, ar kura palīdzību mēs varam eh, par pietiekam mazām izmaksām eh, sasniegt labus eh, ietaupījumus, tā tad ietaupīt vairāk enerģijas. Eksperti arī tā uzskata, protams, mums vēl būs vairāk diskusiju un pat tādā valstī kā Vācijā kur tika piedāvāts samazināt nodokļus par pusotru miljārdu eiro. Uh, Eh, Vācijas eh, valsts padoma nepieņēma šādu priekšlikumu. Jāņem vērā, ka spēle vēl nav galā un Mēs esam redzējuši, ka Vācijā vismaz daļā no valsts tiek runāts par energo ietaupījumu saistībām. Protams, nākamo mēnešu laikā mēs redzēsim, kas notiks. Un, protams, mēs runājam arī par uh, jauno rūpniecību, vecajām rūpniecības nozarēm, uh, jaunu, jaunām uzņēmējdarbības formām, uh, eh, sanākām uzņēmējdarbības formām. Protams, šeit notiek tāda rīvēšanās starp uh, dažādām interesēm, un mēs esam likuma pieņēmēji. Mums ir jādomā par inovācijām, par jaunu uzņēmumu rašanos ES. Protams, jāpadomā par uh, līdzekļu ietaupījumu MVU un arī lielajos koncernos. Nu, darbosimies kopā, bet neaizmirsīsim kopainu 200, ekvivalents 200 miljonu tonu naftas, uh, tā, tas ir tas apjoms, kas ir jāietaupa. Un ja mēs būsim uh, mazāk ambiciozi vienā jomā, tad mums ir jābūt vēl dubult ambicioziem citā. Paldies! Danke, so. Paldies. Varbūt jūs atbildēsiet uz divu kolēģu izteikumiem, lūdzu. Thank you, thank you, Chair. I think the... Paldies, šķiet, ka Tomsons kundzes un Turmes kundzes komentāri jau sēdz to, ko es varēju teikt savā atbildē. Uh, Glantis kungs arī teica, ka uh, šie te īrēšanas kontrakti un arī viedie tīkli tie ir svarīgi jautājumi, bet tie nav īsti saistīti ar šo te kontekstu, runājot par boiler cenām. Arī šeit ir novecojusi likumdošana, šeit mums ir doma arī strādāt pie ekodizaina pakets. Protams, te ir milzīgi iespēja ietaupīt ar strādāt ar atjaunojumiem resursiem, ar fosilējiem, uzlabot visu šo, bet tas tas ir pavisam kaut kas cits, un pie tā mēs strādāsim. Protams, ir iespējams samazināt arī cenas un izmaksas efektīvā veidā strādāt arī citās jomās. Paldies! Es domāju, ka tā bija reta veiksme. Mums šodien bija tik daudz laika, mēs varējām visu tā ļoti pamatīgi apspriest, un kolēģiem bija iespēja uzdot patiesi de detalizētus jautājumus. Ja kolēģiem ir kādi citi degoši jautājumi, jūs tos varat pēc tam caur sekretariātu nosūtīt komisijai un pēc tam uz tiem tiks sniegts atbildes. Cevišķi tie jautājumi, kas palika neatbildēti runājot par ietekmes izvērtējumu, pie tiem varēsim atgriezties vēl vēlāk. Liels paldies! Paldies Hapsona kungam! Tas bija trešais darba kārtības punkts, un tagad ķersimies pie ceturtā. Send you some questions. No, I'm yeah. always open for more Wonderful. questions. Wonderful. Thanks. Ok. Dāmas un kungi, turpināsim tikpat braši, kā sākām. Hai. his name is? I don't know. This one? No. Um, I think both. Uh, Rinka? Rinka. Who won? Which one? Both are there. So, uh, we will do. You don't know? Which one? No, they, they are both. Uh, so I don't know if they both different aspects. Okay. Meine Damen und Herren, es geht weiter. Wir kommen jetzt zum Punkt 4. Dāmas un kungi, turpinām darbu. Ceturtais darba kārtības punkts - komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, padomēm, uh, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai atklātais internets un tīkla neutralitāte Eiropā. Skatos, ka daudzi dodas prom no zāles. Kā jau vienojāmies, e, ir iesniegts gan mutiskais jautājums, gan arī pirmais rezolūcijas uzmetums. Nu, pārāk ilgi pie tā nekavēsimies. Uh, Mēs vēlamies to pieņemt ar pātrināto procedūru un tādā veidā arī eh, ietaupīt vairāk laika. Ja jūs vēlaties, es varētu dot vārdu komisijai. Vai komisija pateikt divus, trīs vārdus par šo paziņojumu? Vai kāds no komisijas šeit ir gatavs izteikties? Kurš no jums varētu izteikties? Lūdzu, dažus vārdus. It's your turn and then Ms. Madurell. Okay. Good morning. Labrīt. Paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt mūsu vārdu. Pēc komisijas paziņojuma pieņemšanas pagājušā pavasarī Mums bija diskusijas, tālāk faktu konstatēšanas misija. Mēs gaidām arī 2009. gada telekomu paketes um, ieviešanu, kas nav pabeigta pilnībā, pilnīgi visās dalībvalstīs, un tad mēs vēl arī veicam ietekmes izvērtējumu. Un tas ir tas, kur mēs šobrīd esam ar šo jautājumu. Dankeschön. Paldies. Madarelas kundze, lūdzu. Gracias, prezidente. Muy breve. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī izteikšos ļoti īsi. Mēs piekrītam, atbalstam šo jautājumu. Ir jau dokumentā skaidrota motivācija, kāpēc uzdots jautājums, bet runājot par rezolūcijas priekšlikumu Diemžēl mans kolēģis, kas ir kompetentāks par šo jautājumu, šodien nav šeit. Viņš lūdza, lai jūs atvainojat viņa prombūtni, bet uh, patiesi var pateikt sekojošo. Tātad šeit man ir komentārs par diviem ievadaļas punktiem. D apakšpunkts būtu jāformulē skaidrāk. Šeit berek kompetences ir atrunāts D apakšpunktā apsvērumu daļā, tur vajadzētu precīzāk to atrakstīt. Un E apakšpunktā mēs gribētu šeit vārda internacionāls likt pārobežu. Tātad pārobežu mm, apjoms. Un tad mums ir vairāki komentāri par tālākajiem punktiem, kas ir punktu formā. Otrajā punktā mēs neuzskatām, ka tas ir pietiekami labi formulēt. Šeit nevajadzētu tik kategoriski rakstīt, jo tā ir analīze, ko veids gan nozare, gan arī nevalstiskās organizācijas. Par septīto punktu mēs gribam izmantot vārdu saprātīgs. Nē, te ir vārds saprātīgs, reasonable, mēs gribam kaut ko citu. Un vēl gribam piedāvāt četrus papildu punktus klāt pie tā, kas ir. Vispirms, eh, lai būtu punkts par nepieciešamību eh, saglabāt noteikumus par eh, labāko internetu, tad EPUV e izmantošana kā resurss, un tad mēs gribētu kaut ko rakstīt par garantijām personiskai brīvībai. Un vēl arī punktu par internetu tirgu ka šajā tirgu darbojas divas interesētās puses, un visbeidzot, lai mēs šeit runātu ne tikai par, par neutralitāti, kā mēs saucam šo lietu tīkla neutralitāti, bet arī gribētu, lai būtu šo te iekārtu neutralitāte pieminēta. Tad tur mēs ņemtu vērā arī viedos telefonus, kur jūs nevarat izvēlēties ne programmu, ne aplikācijas Mm, piegādātājs. Tas tikai viens piemērs, bet ir arī citi. Mēs gribētu tieši par šiem jautājumiem vēl runāt un esam gatavi turpināt sarunas attiecīgāk. Um, Niselroja kungs, lūdzu. Paldies, arī ļoti īsi izteikšos. Protams, šis darbs nav pabeigts, tas ir nepabeigtais, tā teikt, darbs, joprojām mēs turpinam strādāt. Un ļoti labi ka jūs eh, stāstat mums šo jaunāko informāciju. Vispār šajā, šajos dokumentos ir gan pamata idejas, tās ir izklāstītas, un par tām mēs nedrīkstam aizmirst. Un varbūt mums vajadzētu, varbūt precizēt dažas lietas, piemēram, būtu diezgan interesanti redzēt, kas eh, notiek konsultāciju rezultātā jo kas, kāda likumdošana jau ir šajā ziņā dažādās valstīs, kāda ietekme izriet no šīs likumdošanas, varbūt, ka ir jau kaut kāda skaidra politika, un tad varētu iespēja strādāt tālāk, jo kaut kādā mums nevar būt liela dažādība vienā valstī no otrās valsts, varbūt operātori, patērētāji. Ja tomēr jāskatās šajā pārobežu perspektīvā, un tāpēc būtu ļoti interesanti, ja mēs eh, ieskatītos šajos jautājumos. Un saprast, kāda ir likumdošana un padomātu arī par papildus līdzekļu aprēķināšanu, lai varētu piekļūt tīklam. Un kāda, kāds būs iznākums, kāda būs ietekme? Es vēlējos arī saņemt vairāk informācijas, lai būtu pieejami kaut kādi pētījuma rezultāti, lai mēs varētu pieņemt labākus lēmumus. Un mums vajadzētu noteikti nu, par to palauzīt galvu. Un e, runājot par dažādiem modeļiem, runājot par e, pakalpojumu izmantošanu, protams, e, uzņēmumiem ir sava cena politika, jo uzņēmumi ir investējuši tīklos un, protams, arī vēlas kaut ko no tā visa iegūt. Nu, es, protams, vēl sīkāk iepazīšos ar tekstu un mums ir jāsaprot, uh, ka tā likumdošana, kas tagad e, ir spēkā valstīs, e, par to arī ir jādebatē. Es domāju, ka virziens ir pareizais. Mēs esam runājuši, ka nevajadzētu vēl papildus regulējumu, jo tas nav nepieciešams. Bet mums ir jāsaprot, e, kāda, kāds saks ir tam, kas tagad jau darbojas valstīs, kā tas uh, ir ietekmējis tirgu kopumā. Paldies! Paldies Nistelroja kungam, līdz ar to visi kolēģi, kas gribēja, ir izteikušies. Un jūs varētu mums izteikt priekšlikums, lai mēs varētu strādāt pie teksta. Iespējams, ka mēs saņemsim lūgums arī no dažām uh, komitejām bija vairākas komitejas, kas vēlējās uh, piedalīties šī jautājuma apspriešanā, un 20. septembris 2012 ir jāiesniedz grozījumi līdz šim datumam. Varbūt arī eh, sagatavosim tos tikai angļu valodā. Tātad par rezolūciju. Un runājot par jautājumiem. Vai mēs pie tā jau varam tagad eh, beigt darbu? Tā tad jautājums ir izlemts un rezolūciju, tātad par rezolūciju ir jāiesniedz visi priekšlikumi līdz 20. septembra pusdienas laikam. Ja? Neviens nav pret izcili. Varam eh, ļoti veiksmīgi turpināt darbu. Paldies kolēģiem, kas man palīdzēja. Liels paldies, priekšsēdētājs pasaka, paldies arī franču valodā. Ok, next. Nākamais darba kārtības punkts. Tas ir piektais pēc skaita pētniecības attīstības un inovāciju valsts atbalsta schēmas starposma novērtējums. Būsik. Okay, dann würde ich äh, als ersten jetzt. Kolēģi, tagad sākumā došu vārdu komisijas pārstāvim, ja jums nekas nav pretī lai mēs varētu iepazīties ar rezultātiem. Dibārovs kundze, vai es pareizi izrunāju? Es atvainojos, es jūs neredzēju. Lūdzu, sāciet. Paldies un esiet sirsnīgi sveiki mūsu komitejā. Paldies. So. Labrīt, dāmas un kungi, es īsumā pastāstīšu par dokumentu, ko publicējas komisija. 10. augustā šis dokuments ir eh, publicēts, tas ir starp posma novērtējums valsts atbalsta schēmai pētniecības, attīstības un inovāciju jomā. Ļoti īsi es gribētu jums atgādināt to, ka pētniecības, attīstības un inovāciju politika ir ļoti svarīga politika. Tā atrodas Eiropas 2020 stratēģijas centrā ar uh, galveno mērķi panākt 3% uh, pētniecības attīstības no IKP, tad, tad, un tad ir arī šī inovācijas politika viena no flagmaņa iniciatīvām šajā dokumentā par attīstību līdz 20. gadam. Un kas tas ir šis e, ietver šī sistēma inovācijas pētniecības inovā un attīstības? E, šeit ir noteikti nosacījumi, kas ir jārespektē dalībvalstīm piešķirot finansējumu. Šeit ir noteikti nosacījumi. Uh, un dalību valstīm ir skaidri jāsaprot un jāzina, kādā veidā var piešķirt eh, līdzekļus, lai stimulētu pētniecību, un tam jābūt saskaņotam ar iekšējā tirgus noteikumiem. Eh, šis eh, ietver dokuments, šī sistēma ir saistāma ar valsts atbalsta plānu, ko komisija mm, tātad publicē 2005. gadā. Tur ir valsts atbalsts, horizontālie mērķi pētniecībai, attīstībai, inovācijai, arī vidas attīstībai, reģionālajai attīstībai. Un šīs reformas viens no mērķiem ir uh, sniegt eh, tādu ekonomisku pamatojumu valsts atbalsta piešķiršanas izvērtējumam. Tātad eh, pirmais posms šai programmai ir līdz, bija līdz 2007. gadam, un tāpēc ir mm, nepieciešams tagad strādāt pie starposma novērtējuma, un tieši tas ir mm, tas, kāpēc mēs šo novērtējumu esam publicējuši šogad. Kas ir šajā starposma novērtējumā? Eh, tas ir tāds dokuments, kas konstatē esošo. Eh, tad kādā veidā esošais ietvers, esošā sistēma ir bijusi īstenota. Te nav nekāds pārskats, te ir vienkārši konstatējams, kā esošais ir darbojies, kā tas darbojas tagad. Un tāds pārskats eh, faktiski sāksies tikai šajā rudenī. Mums ir vēl divi gadi līdz eh, programmas beigām, tas būs 2013. gads, un Eiropas komisija ir paredzējusi uzsākt eh, sabiedrisko apspriešanu. Eh, tad izmantosim arī anketu, un tas viss sāksies šajā rudenī. Par valsts atbalstu es gribētu arī pateikt vispirms dažus vārdus par šo politiku tieši pētniecības attīstības un inovāciju jomā. Uh, Ir svarīgi atzīmēt, ka valsts atbalsts ir tikai viens elements pētniecības attīstības inovāciju politikas atbalstam. Faktiski dalībās var pieņemt arī citus atbalsta pasākumus, kas varbūt nav valsts atbalsta kategorija. Ir kaut kāda vispārīga nosīme, kas būtu, piemēram, pilnīgi visiem uzņēmiem, vai arī dalībvalsts var īstenot kādas citas institīvas, piemēram, varētu veicināt arī zināšanu partnerības. Vēlreiz, tad valsts atbalsts ir tikai viens elements šajā šajā kopīgajā politikā. Galvenais princips ir tāds, ka valsts eh, atbalsts ir saskan ar noteikumiem, ja atbalsta mērķis ir palielināt finansējumu, neradot konkurentu preces kropļojumus, lai tad te būtu kopīgās intereses ievērot. Tad šeit ir domāts par to, kā līdzsverot pozitīvo un negatīvo. Esošais ietvers, ka tika e, pieņemts, tas ir 2006. gadā, tur tika palielinātas iespējas dalībvalstī piešķirt finansējumu pētniecībai un arī šo inovāciju atbalsta definīciju mēs tur piedāvājam. Tad vēl e, ir uzlabots novērtējums piedāvāt no komisijas puses, lai šis novērtējums būtu proporcionālāks, lai būtu mazāk iespējas izmantot to e, tirgus kropļojoši. Šeit mēs strādājam ar diviem novērtējumiem. Viens novērtējums ir parasts, e, tradicionāls, un otrs ir detalizēts izvērtējums lielākiem gadījumiem, kur ir e, potenciāli augsts risks, ka konkurences noteikumi un situācija varētu būt traucēta. Mēs uzskatām, ka esošais tiek īstenots labi. Valsts atbalsta tēriņi ir palielinājušies pēc šī sistēmas stāšanās spēkā 2007. gadā. Un vēl ir notikusi tālāka vienkāršošana tieši atbalsta piešķiršana sistēma. Tas ir saistāms ar bloku izņēmumu pieņemšanu 2008. gadā jo lielākā daļa pasākumu, kas ir ietverti šajās ietver sistēmā, bija jau ietverti jaunajā regulā, un tāpēc šīs, šie pasākumi, kas ir GBR regulējumā, ļauj dalību valstīm atbalstīt inovācijas bez iepriekšējas notifikācijas nosūtīšanas Eiropas komisijā. Uh, jāsaka, rezumējot, ka tas ir milzīgs atvieglojums, milzīga vienkāršošana un dalībvalsts daudz vienkāršāk tagad var piešķirt atbalstu inovāciju attīstībai un pētniecībai. Dažos vārdos par iegūto pieredzi uz šo brīdi. Mēs esam izanalizējuši konkrēts piemērs, un ko mēs esam konstatējuši esošais ietvars ir bijis ļoti lielisks instruments. Tagad valsts atbalsts tiek mērķēts precīzāk. E, tas ir tieši dots e, visefektīvākā veidā, un tirgus e, kļūdas ir bijušas relatīvi maz gadījumos, un tiek izmantot arī šī bloka izņēmuma regula. Un rezultātā dalībvalsts ir ieguvušas lielu pieredzi strādājot ar šiem jaunajiem noteikumiem vēl šis jaunais detalizētais izvērtējums, kas attiecās uz lielākām summām. Arī šis detalizētais izvērtējums ir ar pozitīvu rezultātu, arī ir iespējams pasargāt no tirgus kļūdām lielāku summu piešķiešanas gadījums, un, un arī tātad piešķirtais finansējums ir ticis izmantots efektīvāk. Vēl negatīvais. Uz šo brīdi Eh, tātad atbalsts piešķiršanas caur eh, bloku izņēmumu ir samērā mm, neliels, tātad tiek izmantot samērā maz salīdzinot ar citiem pasākumiem. Ko mēs varam teikt vēl? Ir tas, eh, kas ir saistāms ar nākotnes izvērtējumu šim ietveram. Kā jau teicu, izvērtējums sāksies rudenī, mums vajadzēs piestrādāt pie esošo normu skaidrošanas, jo mēs esam saņēmuši daudz jautājumu par to, kā saprast, kā interpretēt vienu otru normu. Mēs saprotam, ka ir daudz lietas, kas būtu jāprecizē. Un šajā starposma novērtējumā mēs pieskaramies tikai dažiem tādiem neskaidriem jautājumiem, bet komisija strādās pie tiem tālāk. Tad um, ir jāņem vērā arī jaunas jomas pārskatā, Piemēra šeit jauno virzošo tehnoloģiju loma stiprināšana, ket tehnoloģiju stiprināšana. Ehm, šeit es gribētu atsaukties uz augstā līmeņa darba grupas rezultātu, kas strādāja pie šīm Key Enabling Technologies. Un mēs gribam iestrādāt arī šīs grupas secinājumus mūsu pārskatu dokumentos. Un vēl uh, iespējas, ko piedāvā esošais ietvers un arī bloka regula, mēs secinām, ka visas iespējas dalībvalsts nav pilnībā izmantojušas. Ir arī valsts strādājuši zem maksimālās sliekšņa vērtības, tad nav izmantojuši pilnīgi. Un kāpēc tas ir tā, tas, protams, ir jāpēta, un to mēs darīsim pārskata darba laikā. Tad vēl. Well kuģbūvs ietvarā. Šeit ir inovācijas, tātad kuģu būve ir kaut kas jauns, tas ir jāpārskata, un komisijas priekšlikums ir, ka šo te inovāciju daļu kuģu būvē varētu ietvert pētniecības un attīstības kopējā ietverā. Kā jau es teicu, rudenī, oktobrī, eh, rudenī sāksies pārskats, un Komisija labprāt tālāk jums stāstīs par to, kā virzās šis pārskats. Mēs esam gatavi jums stāstīt vēlāk par to, kā virzās darbs ar šo dokumentu. Paldies! Paldies! Maidu Rēls kundze. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties komisijai par uh, ilustrāciju. Vēlējos izmantot komisijas klātbūtni un uzdot dažus jautājumus par um, veikto izvērtējumu. Mēs ar to iepazināmies. Pirmkārt, komisijas dokumentā ir teikts, ka tika atpazītas vairākas problēmas Un dažos sektoros lēmumi ir jāpieņem ļoti ātri, lai varētu virzīt uz priekšu inovācijas un piesaistīt daudz investīciju. Es uh, domāju, ka komisija zina, ko dara, un šis jautājums noteikti tiks apspriests 2013. gadā, pārstrādājot ietvaru. Uh, bet vai komisijai ir konkrēts priekšstats par nepieciešamiem grozījumiem, lai šos projekts varētu īstenot? Otrs jautājums. Runājot par pašu dokumentu. Te ir rakstīts, ka div, no 2010. līdz 2011. Prot, gadam e, ir pārņemti 90% no valsts sniegtā atbalsta. To darīja lielie uzņēmumi, bet MVU pārņēma tikai 10% tātad pārējo naudu. Jā, mēs, protams, visi zinām, ka mazie uzņēmumi ir Eiropas uh, ekonomikas uh, tautsaimniecības uh, asins rīte, bez tiem nevar iztikt. Uh, tur rodas arī galvenais uh, darba vietu daudzums. Tieši tādēļ MVU mums ir jāatbalsta, mums ir jāveido vienkāršāks regulējums un uh, Komisijas pārstāvē runāja par valsts atbalstu, bet vai ar to ir pietiekami? Man šķiet, ka joprojām pastāv pārāk daudz birokrātijas, un MVU ir grūti izlausties caur šiem birokrātijas džungļiem, lai saņemtu finansējumu. Mums vajadzētu dot vairāk iespēju uzņēmumiem. Paldies! Vai es varētu dot vārdu komisijas pārstāvēju, lai viņi varētu reaģēt, saka priekšsēdētājs. Debārovs kundze, lūdzu. Jā. Runājot par trešo jautājumu, vai ir nepieciešamas pārmaiņas, lai uzņēmumiem būtu vienkāršāk veikt inovācijas? Mums eh, šoruden ir paredzētas konsultācijas un, protams, mēs. Uh, meklējam risinājumus, mēs labprāt uzklausām jaunas priekšlikumus. Protams, jādomā arī par atsevišķu pantu interpretāciju, bet ehm, šis ir tikai pats procesa sākums, tādēļ publiskās konsultācijas ir nepieciešamas un mēs saņēmām patiešām ļoti daudz vērtīgas informācijas gan no dalībvalstīm, gan no ieinteresētajām pusēm. Uh, Tagad mēs vēl nevaram jums piedāvāt kaut kādus specifiskus konkrētus priekšlikumus. Runājot par MVU, protams, mēs varam daudz vairāk darīt lietas labā. Mēs Good, then... yeah, Vēl tikai viens sīkums. Protams, ja mēs runājam par ietvaru, uh, Eh, ir eh, izveidot konkrēti priekšnosacījumi, ko var izmantot dalībvalsts, bet dalībvalsts tos izmanto atšķirīgi. Tātad, kā tiek eh, iztērēta šī nauda, kādi pasākumi tiek veikti un tā tālāk. Un, kā jau minēju savā prezentācijā, ir arī citi atbalsta pasākumi, no kuriem nevaram atteikties. Un varbūt, ka MVU MVU var izmantot arī citus pasākumus, ko, piemēram, eh, neuzskata par valsts atbalstu. Tātad eh, instrumentu klāsts ir pietiekami plašs. Paldies! Labi. Paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Neviens cits kolēģis vairs vārdu nelūdza, līdz ar to varam noslēgt šo darba kārtības punktu pie sastā punkta man nav ko piebilst, un nākamā sanāksme notiks 19. septembrī. Un jau ar nepacietību gaidu mūsu kārtējo tikšanos. Paldies, esam šo sanāksmi beiguši.